Sveiki visiem! Es ļoti atvainojos, ka ierados ar nokavēšanos, bet um, jāsaka, ka pulksteņi dažādās sanāksmes zālēs laikam pluši ne, nav sinhronizēti un neuzrāda pareizo laiku. Mūsu sanāksme pat beidzās, un Ferāras kundze bija tur, un vēl vairāk kolēģi, un, un jūs visi redzējāt, ka pulkstenis tur rādīja pavisam citu laiku, tā kā, nu, tas tā arī skaidroja mūsu aizkavēšanās, bet, nu, vai nu kā? ķersimies tad nekavēties vērsim pie ragiem. Darba kārtība jūsu rīcībā. Jūs varat runāt un izteikties visas savās dzimtajās valodās. Ir pieejams visas oficiālās valodas, tā kā laipni lūgtu. Nu, tā kā es neesmu saņēmis nekāds lūgums veikt izmaiņas darba kārtībā, tad to arī apstiprinam. Priekšstādā paziņojumi. Nu, ziniet, nekāda nav šodien. Un nu, tāpat ir trešais darba kārtības punkts iepriekšējā sanāksmes protokola, tie visi ir jūsu rīcībā. Šodien faktiski vienīgais eh, mūsu darba kārtības tāds būtiskais, saturiskais eh, darba kārtības punkts ir eh, permanenšas sagatavoties vidusposma ziņojums. Cerams, ka tas būs iztulkots visās valodās, jo ziņā, ka sākumā pirmā versija tiek sagatavot franciski, un tagad ir angļu valodā šis teksts pieejams, un cerams, ka arī pārējās valodās. Permanenšs gan vēl nav mūsu vidū pagaidām arī kaut kur aizķēršos, bet, nu, pabeigšu īsi savu uzrunu un tad, tad došu vārdu kolēģiem. Tad ierosinu struktūrēt mūsu diskusijas šādi. Tad sākumā došu vārdu referentei, viņi iepazīstinās mūs ar šo dokumentu, tad mums būs atklāta diskusija, atklāta debata, nu un tad referentei atkal dosim iespēju rezumēt un, un apkopot uh, diskusijās izskanējušo. Nešaubos, ka šī diskusija būs gan intensīva, jo nav um, mazuma tātad, ko diskutēt, tad disk, daudz informācijas. Otman, lūdzu. Ja, es redzu, ka referenti jau ir ieradusies priekšstādātājiem. Vēlējos vienīgi par darba kārtību. Pirms eh, šī vidusposma ziņojuma mm, tātad eh, runāt par termiņiem, tātad līdz kuriem var iesniegt grozījumus šim ziņojumam. un es dzirdēju, ka esot visu tulkojumu pieejami kopš vakardienas vai kā, bet manā frakcijā, un es zinu, ka arī citās frakcijās, nesot nu, ļoti daudz eh, viedokļu, ļoti daudz eh, pieteikumu. Un es redzu, ja tātad eh, te skatos uz referenti, ja mēs vēlamies panākt mūsu mērķi, uh, proti mm, panākļos ar plašu atbalstu šīm te ziņojumam, nu tad eh, grafiks eh, ir 15. jūnijas tātad grozījuma iesniegšanai, jā, bet manuprāt šis grafiks ir pārāk tāds saspringts, pārāk īs. Mm, Pagājušajā nedēļā eh, vairāk, vairākas obligātas personas bija Ķīnā, Un tāpat arī svētdien vairāk aizbraucu uz ASV, un, un tad uh, eh, palikuši tikai divas nedēļas, 15, 15. datums, līdz kuram jāiesniedz grozījumi. Nu, man liekas, drusciņi par, par saspringts šis termiņš ir. Tiešām nebūtu jēdzīgi, ja tagad vairāk kā simts uh, eh, grozījums mēs te tagad liktu gaidā, galdā. Ja manā frakcijā tika eh, tas norādīts, ka, nu, sākumā būtu jāveic koordinācija frakcijas ietvaros attiecībā ar šiem grozījumiem. Un tad arī kontaktēties ar referenti par atsevišķiem jautājumiem, lai nebūtu tā, ka tur, tur vesela lavīna pār viņu nogāžas. Es dzirdēju, ka citās frakcijās arī līdzīgs uzstādījums. Tā kā mans lūgums būtu tāds, ja? Tas nedaudz mainītu, nu, tur to procedūru, protams. Bet es atvieglot arī mūsu iespēju panākt konsensu par šo ziņojumu. Ja mēs tātad šo te termiņu pagarinātu, nu, vismaz vēl par vienu nedēļu. Tātad, eh, grozījuma iesniegšanai. Un tas mums tiešām dotu iespēju ar, eh, ar referenti rūpīgi izrunāt šos grozījumus, jo 15. Eh, datums man šķiet pārāk tūks. Jā, šai sakarā priekšsētājs saka, Atmār, pēc mūsu diskusijas šodien šai sakarā es vēlējos arī pieminēt šo jautājumu, bet nu labi, mēs varam to darīt arī šo, šobrīd. Nu, patiešām diskusijas arī uzrāda, diskusijas ar ekspertu penālu, pe, paneli, tā tad varbūt pēcpusdienā arī to uzrādīs, ka tiešām ir daudz, daudz jautājumu, par eh, kuriem mums būtu jāturpina diskutēt. Un es piekrītu jums, ka mūsu mērķis ir panākt tādu ziņojumu pieņemšanu, kas beigā, beigās var rast arī, nu, ja ne visu, tad, tad eh, vairākuma locekļu atbalstu. Nu, Un tāds katrā ziņā tādam būtu jābūt mūsu mērķim. Uh, Mums nevajadzētu teikties pēc tā, ka mūsu rīcībā tad ir ziņojums, kurš, nu, tad eh, jau a priori zināms, ka ne, negūs vairākumu atbalstu. Lai katrā ziņā, ka tas tiek traktēts citādi, nekā to es sagatavoju referenta. Kā es eh, pilnībā pievienojos optimāru izvērtējumam. Mums ir nepieciešams vairāk laika. Nākamā nedēļas nogalē mēs ieradīsimies atpakaļ no Amerikas, un tad eh, pēc tam dienām jāizsniedz grozījumi. Nu, pamēdz laika, tiešām pamēdz. Nu, redzēs, kā ies diskusijas, bet eh, sēdz beigās mēs vēlreiz to, to varam izsvērt šo jautājumu. Šmita kungs. Paldies priekšstādētājiem. Arī Alde frakcijā mums bija diskusija par šo jautājumu, un faktiski mums iezīmējās tās pašas problēmas diskusiju gaitām. Tā kā arī es no savas puses, Aldes vārdā, atbalstīju to, ka grozījuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts. Nu, par kādu nedēļu vismaz. Nu, tiešām mums ir daudz neatbildēt jautājumu par šo ziņojumu, daudz eh, tādu strīdābolu tā sacīsim, un līdz ar to tiešām mums eh, iespējas panākt konsensu krietni uzlabotos, tad mums būtu vairāk laika. Tā kā es pilnībā varu atbalstīt to, ko sacīja mans kolēģis Automārs. Paldies. Svenskī Gals, lūdzu. Jā, paldies. Arī es uh, atbalstu kolēģis sacīto. Tiešām, lai atvieglot mūsu, uzlabot mūsu iespējas panākt kompromisu, būtu labi piešķirt ne tikai papildus nedēļu grupu sanāksmē, bet tiešām izmantot šo papildus nedēļu tam, lai izvērstu pirmo viedokļu apmaiņu starp uh, grupām, tā grupu starpā. Parasti šī, nodaļa, šī nedēļa tiek izmantot uh, kompromisu sarunām. Uh, Un tādējādi mēs varam uztaustīt eh, tās problēmas, tās, eh, to sāpi, tās acīs, tas acīs, kas ir raksturīgs tām grupām. Jo citādi, pretējā gadījumā šī papildus nedēļa varbūt nekādu tādu lielu pievienoto vērtību nedos, bet, nu, es aicinu ne tikai noteikšanu nedēļu, bet arī konstruktīvi izmantot. Magdalēna, lūdzu, tev vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Nu, pavisam īsti vienkārši vēlējos arī no savas puses eh, atbalstīt Otomāru sacīto, ka tiešām vajadzīgs vairāk laika Nu, un arī kolēģi to atbalstīja. Es arī nedomāju, ka mēs esam nu, gatavi šiem diskusijām, tāpēc tiešām šis termiņš nu, neizklausās loģisks. Nākamā kolēģe. Es arī atbalstu kolēģi sacīto, saka Svinburnas kundze. Kolēģiem ir daudz darba, grupās un frakcijās un, un Un šādā lielā darba grupā šīs eh, pasākums izskatās vēl apšaubāmāks. Tāpēc arī es atbalstu termiņu pagarināšanu. Nu, nu referentē vārds. Merci, monsieur le président. Moi, je, je... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties Otmāram Karasam ne tikai par eh, šo formu, bet arī par saturu, jo es uh, patiesībā vēlos tikai vispirms izdiskutēt šos jautājumus ar grupām, pirms tiek iesniegti grozījumi. Ja mēs vēlamies optimālus grozījumus sasniegt, tad eh, šis koordinācijas darbs ir vispirms jāorganizē grupās, jo pretējā gadījumā tad rodas vilšanās, jo ir tūkstoši grozījumu iesniegti un patiesībā par diskusijas notiek tikai par dažiem grozījumiem. Tātad mums vajadzētu iekļaut uh, visus viedokļus uh, šajā darbā, lai parlamentu nostāja būtu uh, stingra. E, galvenās diskusijas, protams, notiek par, par ziņojuma galveno saturu, bet um, šīs uh, diskusijas ir uh, vajadzīgas, bet mums ir arī jāpadomā par to, kā, kāpēc tam tas ietekmēs balsojumu plenārs sēdē. Un uh, es domāju, ka tomēr mūsu mērķim ir jābūt uh, noturēt balsojumu komitejā pirms vasaras atvaļinājumu. Uh, skatoties, kas notiek komisijā un uh, padomē, uh, pretējā gadījumā mūsu ietekme mazināsies. Un es, protams, gribu visām grupām atgādināt, ka esmu gatava tikties ar visiem, kuri to vēlas, lai noskaidrotu to vai citu ziņojuma aspektu un arī pirms eh, tiek iesniegti grozījumi un pirms tiek vestas sarunas par kompromisu grozījumiem. Priekšsēdētais. Jā. Tiešām, ja jūs vēlaties balsojumu, tad balsojums eh, komitejā varētu notikt līdz eh, vasaras pārtraukumam, un ja tā, tad kāds būtu pēdējais termiņš, pēdējā iespēja? Kad būtu pēdējā iespēja tiešām komitejā balsot? Varam, varam jūs sasaukt ārkārtas sanāksmi nepieciešams. Jautājuma būtība ir lūkāda. Un Kretskungs man turēja priekšā tāda, ka maksimums, maksimum, maksimālā aizkavēšanās ir maksimālais pagarinājums šīm darbam, šīm galiem termiņiem grozījumiem būtu tiešām tikai viena nedēļa. Līdz ar to 22. jūnijas būtu tas datums. Es neesmu tiešām pārliecināts, ka nedēļa pietiktu, pietiktu tam, lai atrisinātu visus šos jautājumus. Pietiktu jūs sakat, kolēģi? kolēģi it kā māja ar galvu, jā, nu tātad vai tas būtu 22. vai 23. datums. Nu, ja viena nedēļa, 15 plus 7, 22 sanā. Nē, nu jautājums um, ir, vai 23. datums nevarēja būt tas, nu jā, nu nedēļas skaits reiķināt māku, otrdien, otrdien, bet uh, ja būtu trešdiena, kā tad būtu, laika nepietiktu? Sekretariāts eh, laipni informēja priekšstādāju par to, ka nevarēs eh, pagūt sagatavot tulkojums. Un priekšstādājs atbild, jā, ka tieši tulkošana varētu sagādāt zināmas problēmas termiņa ziņā, bet, nu, realistiski raugoties šo lietu, jā, nu, jā, tulkojums būtu, nu, lielākajās, teiksim, svarīgākajās valodās, ja, biežāk lietotajās valodās, nu, tad tas problēmas neizraisītu. Labi, tātad esam vienprātīgi vienojušies par to, ka Termiņš tiek pagarināts līdz 22. jūnijam. Protams, tas jūnijas, nevis jūlijas, kā priekšsētājs sākumā pārteicās. Tātad līdz 12. pēcpusdienā 22. jūnijā pārties necels krosējums. Nu ko, tad tagad nu gan esam nonākuši līdz uh, lietas būtībai, līdz pārskatam, ziņojumam nu, un došu vēl izvārdu parvanšai, referentei, lai tās tādu mums priekšā svarīgākos šī atziņuma punktus. Un, nu, un cerams, ka visiem bijis iespēja uzlasīt jau cimtajās valodās, un tad pēc tam diskutēsim. Nu Paldies, priekšsēdētāji, kungs, mums ir bijusi jau pirmā viedokļu apmaiņa 18. maijā Strasbūrā. Protams, līdz tajā brīdī vēl tikai daži deputāti bija paspējuši izlasīt šo ziņojumu projektu kopumā. Es gribu atgādināt, ka darbs pie tā tika pabeigts 6. maijā, bet kopš tā brīža daudz kas atkal jauns ir noticis. Un šī jaunākā attīstība nav iekļauta ziņojumā, un esmu pārliecināta, ka par šiem notikumiem mēs noteikti diskutēsim, kad tiks apspriesti grozījumi. Uh, par to, kas ir uh, noticis pēc 6. māja, manā analīze un kvalifikācija šai jaunai krīzes dimensijai būtu tāda. Es domāju, ka ziņojuma garā jau tas ir atspoguļots. Daudzi uzskata, krīzes jaunā attīstība ir saistīta ar valstu parādiem bet pēc manām domām šāda kvalifikācija ir maldinoša no analīzes viedokļa un priekšlikumu izstrādes viedokļa par izkļūšanu no krīzes. Ja kādā Eiropas Savienības valstī ir valsts parādu krīze, tad patiesībā uh, viss jau nav saistīts tikai ar parādiem, jo ir valstis, kur parādi ir vēl lielāki, bet kurā, pret kurām tirgus nevēršas. Un runa ir par to, kā tiek pārvaldīta eirozona, ka nav līdzsvars starp ekonomisko un monetāro pīlāru, un tas būtu jāanalizē, analizējot jauno krīzes dimensiju. Tagad par ziņojumu pašu. Ir iesniegti daudzi grozījumi un ir tāda, eh, tāds, zināms, līdzsvars eh, starp eh, to šo krīzes vērtējumu, un pie tā es neatgriezīšos, es tikai gribēju kolēģiem norādīt, atsevišķus punktus, kas man šķiet izšķiroši svarīgi šai ziņojumā. Tas nenozīmē, ka es uzskatu, ka mums būtu jādiskutē tikai par šiem punktiem, bet šie punkti man eh, nozīmē ļoti svarīgus priekšlikumus, un tas man ir tāds kā katalogs. Un Es domāju, ka ir svarīgi par runāt. Tātad šeit ir F apsvērums 20. punkts, 116, 122, 130, 133, 154, 168, 169 un 216 punkts. Es, kāpēc es norādu šiem punktiem? Jo tie ir tie punkti, kas mums ļauj šai ziņojumā uh, ierosināt Eiropas Savienībai izēju no krīzes, ceļu, kā izkļūt no krīzes. Un, ja parlaments piekrīt, tad mēs varēsim dot tādu signālu, ko no mums gaida pilsoņi, proti cerību, signālu, kas uh, norāda, ka Eiropas Savienībai ir sava loma jāspēlē, ka Eiropas Savienība var iesaistīties un darīt kaut ko labu Mēs redzam, kas notiek ASV un Ķīnā, un ka tas ietekmē situāciju pasaulē, un ņemot vērā atsevišķu dalību valstu grūtības pašām pārvarēt krīzi atsevišķi, tādēļ Eiropas Savienība kopumā var dot cerību no uh, domājot par solidaritāti un ilgtspējību. Es šeit neiedziļināšos detaļās, jo to mēs visi paši saprotam. Eiropas Savienībai ir tāds pilnvars, ko tā nepilda pietiekami labi, un tādēļ ir, mē, mums jādod aicinājums, lai Eiropas Savienība uzņemas uh, uh, to pienākumu izpildi, kas ir noteikti līgumos Un Eiropas Savienībā ir nepieciešama arī finanšu, bet ne tikai finanšu resursi, lai īstenot tās uh, pilnvaras, kas ir tās rīcībā un tiktu pār uh, galā ar izaicinājumiem, kas stāv tās priekšā un kas tika norādīti jau 2007. gada martā, kad tika izstrādāta stratēģija, ko daži sauc par 4x20, par uh, enerģētikas uh, un vides uh, ilgtspēju. Un vēl pēdējais punkts, ko es gribēju minēt, kas ir svarīgs um, arī uh, analizējot krīzes situāciju. Šie priekšlikumi, kas tagad ir mūsu priekšā, G20 dažkārt ir tāda ļoti globāla pieeja, kas uh, ļauj arī izvērtēt uh, dažādus uh, priek priekšlikumus un tos saskaņot, bet uh, tiem uh, G20 nav spējušos uh, priekšlikums vienmēr īstenot. Bet mums ir jādomā par finanšu tirgu regulēšanu un uzraudzību un ar to saistītajām reformām jādomā par Eiropas Savienības kopējām interesēm, lai nodrošinātu ilgtermiņa investīciju finansēšanu un uh, inovācijas, lai Eiropas Savienība varētu dot savu pozitīvo ieguldījumu un veicinātu nodarbinātības līmeņa celšanos, kas nāktu par labu mūsu pilsoņiem. Es pārāk ilgi nerunāšu. Es uh, savā uzrunā izsakos tādās vispārējās līnijās, un tas ir ar nodomu, lai uh, kolēģi varētu izstrādāt savus priekšlikumus. Un es domāju, ka mums noteikti ir jādod tāds cerību signāls ar uh, šā ziņojuma starpniecību. Un to es uh, gribēju arī norādīt šorīt, neiedziļinoties diskusijas detaļās. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Ir pieteikušies pieci runātāji. Es e, nolasīšu šos vārdus. Pirmais ir kolēģis Pērtikainens, tad Borgēzio, De Jongs, Tomas Mans un Madlēna Alvaresa, Olī Šmits, un pēc tam Ā, šķiet, ka Paskāls e, arī pieteicis Otmārs Karas. Un e, tad uh, Es labprāt eh, sāktu otro kārtu, kurā dotu vārdu komisijas pārstāvjiem. Almost everybody. <laughs> ok, fangu jau malā. Labi, nu tad sāksim. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētājs saka Petikainēnas kundze. Pirmām kārtām es gribētu jūs pateikties par eh, to, ka nolēmāt atvēlēt vairāk laika darbam pie ziņojuma. Jo, manuprāt, mūsu galvenais mērķis visās politiskajās grupās ir panākt iespējami labāku ziņojumu un panākt uh, progresu darbā pie vienprātības, uh, pamatojoties uz vienprātību, jo tas ir vienīgais veids, uh, kādā mēs varam radīt politiskos instrumentus, kas atbilst mūsu mērķiem. Mans pirmais vispārīgais komentārs ir tāds, ka man ļoti patīk politika, jo šeit ir virkne dažādu viedokļu un ideoloģisku interpretāciju Tomēr, eh, manuprāt, mēs EPP eh, e interpretējam eh, formulējumus nedaudz atšķirīgi nekā to dara sociāldemokrāti. Tāpēc es vēlētos, lai paraugoties uz, lai pāanalizējot, mēs nonāktu pie tāda vispārīga konsensa par ko tad īsti ir šis regulējums, un uh, lai, lai, lai dalību valstis runātu par Eiropas līmeni, nevis par globālā līmeņa regulējumu. Un tāpēc es labprāt uh, vēlētos, lai formulējums tiktu ievērojami mainīts, lai mēs varētu atbrīvoties no ideoloģiskiem terminiem un uh, aprakstiem. Uh, Tad runājot par referentes eh, komentāriem attiecībā uz pašreizējo situāciju, runājot par Grieķiju, man nešķiet, ka tā ir tik ļoti satricinājusi pašus pamatus, jo mums ir bijis regulējums šajā sakarā un arī komisija un parlaments ir ieguldījuši savu darbu pie stabilitātes pakta. Te mēs atgriežamies pie dalību valstu suverenitātes jautājuma, eh, kuram nelabprāt pievēršās dalību valstis un padome. Un eh, runājot par eh, šo krīzi Grieķijas kontekstā, šie aspekti ir jāpatur prātā. Uh, Manuprāt, mums vajadzētu vairāk uzsvērt vajadzību pēc lielākas Eiropas Savienības pārstāvības, jo virkne problēma rodas eh, tad, ja valstis atsevišķi mēģina risināt šādas sarežģītas lietas gan eh, tirgu līmenī, gan arī reģionālā līmenī. Mēs mēģinām darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai eh, produktīvi sadarbotos ar referenti un rastu eh, saskaņot pieeju, kā izskatīt eh, daudzos grozījumus. Un vēl līdztekus manis jau pieminētiem jautājumiem mēs vēlētos vairāk dzirdēt par izaugsmas perspektīvām, par MVU lomu, par valsts privāto partnerību un tās finansēšanu Un, manuprāt, mums īsti nesaskan viedokļi par sociālo dimensiju, taču mums vajadzētu rast līdzsvaru starp sociālo dimensiju, Eiropas Savienības eh, sociālās dimensijas stiprināšanu un no otras puses iekšējā tirgus eh, funkcionēšanu. Un šeit, manuprāt, ir virkne jautājumu, pie kuriem mums vedzētu strādāt produktīvas sadarbības garā lai e, panāktu optimālāku regulējumu Eiropā un arī globālā līmenī, jo ir jārod līdzsvars starp e, daudzajiem priekšlikumiem un e, regulējumu. Un šobrīd priekšlikumi un tiesību akti par finanšu uzraudzību man nav pietiekami Eiropas līmenī. Paldies! Paldies! Paldies, eh, Borgēzija kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispārīgi runājot, eh, man attieksme pret eh, Berešas kundzes ziņojumu ir kritiska, neraugoties uz to, ka šajā ziņojumā ir vairākas sadaļas, kas ir pievērsušās svarīgiem jautājumiem un ļoti pareizi un pragmatiski. Kopumā mans vērtējums e, šim ziņojumam ir tāds, ka to pārāk lielā mērā ir ietekmējusi politika. Un e, šādu tendenci vajadzētu kritizēt, jo īpaši tāpēc, ka šeit tiek ierosināti finanšu risinājumi, nesniedzot skaidrus un precīzus uh, slēdzienus par faktisko ekonomikas politiku, kas īsti neļauj dalību valstīm rast uh, ceļu uh, stratēģijas, lai izkļūtu no krīzes. Manuprāt, šeit būtu svarīgi pieminēt arī šādus punktus. Pirmkārt, mūsu komitejai nevajadzētu pirmām kārtām mēģināt meklēt vainīgos un teikt, kurš tad nu ir atbildīgs krīze, ko mēs pašlaik analizējam, neuzradās tā pēkšņi no nekā, te bija cēloņi, bija zināmi pienākumi, un tāpēc mums ir vajadzīgs plašāks skatījums uz krīzi, ir jāsaprot, kā tā radās un no kurienes un kur tad tā mūs vedīs. Man būs vēl virknē līdzīgu komentāru Pirmkārt, eh, es gribētu runāt par 153. Pērvāņšas ierosinājums par ekspertu grupu, ko vadītu Rompaikungs, un šī grupa būtu atbildīga par ekonomisko pārvaldi. Nu, Rompeja kungs oficiāli piedalās sanāksmē Spānijā šobrīd. Un uh, Jautājums ir, vai mēs patiešām vēlētos, lai pārvalde būtu Bilderberg kluba rokās, kuras sanāksmē Rompēkungs šobrīd piedalās. Tas būtu jāņem vērā. Un uh, tas ir cieši saistīts ar uh, iemesliem, kas ir finanšu krīzes pamatā, un tāpēc uh, es gribētu, lai tiktu ierosināti risinājumi, kas ne obligāti būtu saistīti ar finanšu iestādēm, kas e, pirmā primāri ir izraisījuši šo krīzi. Par to arī mums būtu jāpadomā. Tālāk specifiskāki komentāri. Es esmu pret jaunu Eiropas e, nodokļu ieviešanu. Manuprāt, tas e, kalpos par tādu briesmīgu signālu reālajai ekonomikai ja mēs eh, vēlamies eh, patiešām eh, nākt klajā ar šādu stratēģiju. Manuprāt, mums tā vietā vajadzētu uzsvērt jaunu stimulu veidošanu ekonomikas stimulēšanu, atbalstot mazos un vidējos uzņēmumus visās nozerēs un nevis tikai galvenajās lielākajās nozerēs. Vēl atgriežoties pie 153, mazā sadaļa par MVU, kā lai to labāk noformulēju, man šķiet. Man šķiet, ka tam vajadzētu veltīt veselu nodaļu, Es domāju, ka mums vajadzētu detalizētāk analizēt eh, to, kāpēc tirgus eh, tik nelabprāt novirza kredītus MVU, pat tad, ja valdības un Eiropas Savienība izdara spiedienu uz bankām. Tikai nelielas naudas summas ir nonākušas MVU rīcībā. Un eh, tā vietā mūsu politikas stratēģijas, eh, tostarp arī nodokļu politika, darbojas pret MVU interesēm, un arī Itālijā es to esmu tiešā veidā pieredzējis. Manuprāt, mūsu izvēlētais ceļš nav pareizs, jo mūsu atveseļošanas politika nav vērsta uz MVU, un tā ir lieta, ko mums vajadzētu darīt. Un runājot par banku pasauli, Arī šeit situācija ir līdzīga. Vai mēs patiešām nevēlamies ņemt vērā ārkārtīgi svarīgo lomu, kas ir eh, kooperatīvajām bankām, reģionālajām bankām, darba vietu radīšanā. Es atbalstu Eiropas reģionālo politiku, un, manuprāt, šīs dimensijas ziņojumā pietrūkst. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai tā tiktu iekļauta mūsu ierosinātajos priekšlikumos. Un vēl atgriežoties pie krīzes cēloņiem un veidiem, kā izvairīties no līdzīgām situācijām nākotnē un līdzīgiem noziegumiem finanšu sektorā. Mums ir vajadzīgi skaidri un precīzi noteikumi, lai ierobežotu banku iespējas veidot uh, produktus, kas uh, nefunkcionē pareizi. Ja mēs uh, atsaucamies uz, uz Ķīnas mūra analoģiju, tad uh, ir jāpievēršas uh, apdrošināšanas sektoram Itālijā. Un uh, mēs nevēlamies atkal ierosināt Ķīnas mūra koncepciju. Ikviena, ikvienas iesaistītās puses loma ir skaidra. Pagātnē mums ir bijuši lieli interešu konflikti, un no tā ir jāizvairās turpmāk. Jo pretējā gadījumā, ja mēs eh, nestrādāsim pie lomu nodalīšanas, tad eh, noteikti radīsies iemesli, kāpēc eh, cilvēki varēs mūs vainot. Mums ir jāpanāk pārskatāmība, un ir eh, jārisina problēma ar eh, kredītreitinga aģentūru nepāredzamo darbību. Manuprāt, kredītreitingu aģentūra loma ir jāuzņemās centrālajām bankām, jo centrālajām bankām ir jābūt neatkarīgām no politikas, un tam būtu pietiekama autoritāte sniegt šādus reitingus. Tagad, eh, rezumējot manis jau teikto, es gribētu uzsvērt, ka pastāv briesmas ar interešu konfliktiem, un uh, šīs briesmas ir jāņem vērā arī mūsu analīzē. Mēs vēlamies izvairīties no situācijām, kad uh, aģentūra locekļi, kas konsultē uzņēmumus, palīdz veidoties atkal uh, šim slēgtajam lokam, aburtajam lokam, kad tiek kontrolētas iesaistītās puses. Un te ir jāpiemina atkal eh, jautājums par darbiniekiem, kuriem pieder daļas uzņēmumos. Es zinu, ka Meronī, Itālijas eh, ministrs, strādā pie zaļās grāmatas. Manuprāt, eh, krīze mums dod iespēju ieviest Eiropas modelī, tostarp arī Eiropas sociālajā modelī, iespēju darbiniekiem uh, iegūt uzņēmumu daļas un pieņemt lēmumus par uzņēmumiem. Pateicos priekšsēdētāji, saka De Jonga kungs. Jūs droši vien nepārsteigs tas, ka vēlos uh, apsveikt Bērešas kundzi un pateikties viņai par viņas izdarīto darbu. Manuprāt, ir svarīgi piebilst, ka Eiropas iedzīvotājiem ir vajadzīgs Eiropas e, parlamenta veidot ziņojums, kas ir e, veidots paturot prātā sociālo dimensiju. Mēs, e, kā kreisie, nāksim klajā paši ar saviem priekšlikumiem. Pirmkārt jau runājot par situācijas analīzi. Protams, ir Lapušu skaits šādos ziņojumos ir ierobežots, bet uh, vidusmēra iedzīvotājiem Eiropā ir grūti lasīt šādu veidu dokumentus, un tie reizēm kļūst ļoti tehniski. Un tas ir arī nepieciešami, jo problēmas bieži vien ir tehniskas, bet būtu jauki, ja ziņojuma sākumā jūs vairāk pievērstos uh, kultūrai, kas ir veidojusi pēdējo gadu notikumu attīstību. Tā ir mantkārības uh, eh, kultūra, pārmērīgas sancensības kultūra. Un mēs eh, labi apzināmies, ka ir eh, uzņēmēji, kas uzņemas reālus riskus, bet pēdējo gadu laikā ir novērota mantrausības kultūra, kas ir bijusi orientēta uz ātras bagātības iegūšanu un pēdējo 20 gadu laikā uz šādu stratēģiju ir likts pārāk liels uzsvars, un tas arī ir noticis tirgū. Un uh, iesaistītās puses skaidri ir izvēlējušās tādu noteikumu attīstību, skaidri redzams, ka dalību valstīs, kurās bija mazākā finanšu kontrola, ir visvairāk dažādu finanšu struktūru, kas nolēmušas tur bāzēties. Mēs no finanšu krīzes iemācījāmies, ka mankārība, spekulācijas un pārāk liela uzticēšanās tirgumu, ka tas risinās šīs problēmas, tās ir lietas, kas mums ir jāaizmirst. Un, manuprāt, šajā ziņojumā pietrūkst vienas dimensijas. Uh, pēc eh, finanšu krīzes šim ziņojumam nav jākoncentrēs tikai uz finanšu institūcijām, jo te mēs runājam arī par sociālo krīzi. Piemēram, eh, Amerikas Savienotajās valstīs automobiļu nozara ir ieguvusi atbalstu no valdības, jo tā tika uzskatīta par pārāk lielu, lai varētu atļauties nogrimt. Un uh, ir arī paralēls atbalstā bankām, arī tas tiek uzskatīts par pārāk lielām, lai tās varētu atļauties nogrimt. Un ja valdības kļūst tik lielas, ka mēs nevaram atļauties to izgāšanos, tad jautājums ir par to, vai nodokļu maksātājiem vajadzētu par to visu maksāt. Tagad daži konkrēti komentāri. Ziņojumā mēģināts panākt visu šo problēmu Eiropas līmeņa risinājumu, un es arī varu saprast šādu pieeju, bet eh, te pašā laikā, ja mēs eh, paraugāmies uz to, ko mēs dzirdam no padomis, mēs dzirdam, ka pārāk mērā, lielā mērā koncentrējamies uz stabilitātes un izaugsmas faktu, ka ir apsēstība ar 3% līmetu budžetam un uh, ir pārāk maz darbība no padomes un uh, komisijas, kad runa ir par cīņu pret nabadzību. Jāteic, ka ļoti liels Eiropas iedzīvotāju īpatsvars ir zem nabadzības robežas, un tā patiešām ir problēma. Un es arī redzu, ka taupības pasākumi, protams, ir jāveic, bet uh, tas nozīmēs vien to, ka sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte mazināsies. Uh, Tāpēc eh, no vienas puses eh, mums ir jāmēģina Eiropu saglabāt sociāli taisnīga, bet no otras puses ir jāmēģina cīnīties ar nabadzību. Eiropai, kā mēs redzam, nav īpaši izdevies panākt īsto līdzsvaru. Tā ir eh, pārāk pievērsusies taupības pasākumiem. Un es vēlētos lūgt referentē, tā kā viņa tā uzsver eh, sociālo dimensiju, vai viņa uzticās Eiropas institūcijām, ka tās spēs to darīt, un kur viņa redz eh, iespējas pārmaiņām? Un es piekrītu arī iepriekšējiem runātājiem, kurš teica, ka korporatīvā pārvaldība un eh, darbinieku iesaistīšanās uzņēmumos ir ļoti svarīga. Vairums Nīderlandes iedzīvotāju atbalsta to, ka pusi no valdēm izvēlētos paši darbinieki, lai lēmumi netiktu pieņemti tikai akcionāri interesēs. Manuprāt, tie ir ļoti interesanti priekšlikumi, un mēs varētu aicināt komisiju izstrādāt konkrētus priekšlikumus. Man ir arī virkni citu komentāru. Es nākušu klajā ar tiem vēlāk, bet kopumā es atbalstu referenti. Nespēlēs, Magdalēnē vārds. Lūdzu. Nu, paldies, priekšsādētāji. Nešaubos, ka mēs visi esam viensprāts, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Un referenti tiešām ir ļoti labi pastrādājusi. Viņi ir izanalizējusi krīzes iemeslus un pārgājusi no iemeslām līdz uz eh, um, tātad, cēloņiem, tāpat arī nāk klajā rekomendācijām un ieteikumiem, ko tad varētu darīt. Mūsu mēķim vispirmām kārtām jābūt eh, pilsoņu interešu aizsardzībai. Un tādēļ mums ir nepieciešams uh, pilnvērtīgi izmantot un uzlabot instrumentus, kas ir Eiropas Savienības rīcībā, lai to nodrošinātu. Mums ir nepieciešams izstrādāt uh, pasākums, uh, kas arī pašiem pilsoņiem dod iespējas aizstāvēt savas tiesības. Un mums jābūt šeit uh, avangardā, tad mums jāizstrādā jaunas idejas, jaunu priekšlikumu, un šajā ziņojumā ir šāds jauns idejas. Piemēram, atsaucos Eiropas uh, fondu Ja viena no šādām jaunām idejām ir doma par to, ka būtu nepieciešams izveidot Eiropas reitingu aģentūru, tas, tas viss ir apsveicami. Tad vēl viens jautājums, par ko varbūt eh, ziņumā būtu jārunā vairāk, ir stabilitātes un izaugsmes pakts. Pareizāk sakot, tas kāds nestrādā. Jo sevišķi izaugsmes eh, aspekts eh, šajā paktā un Eiropā kopumā ir jāpielveido, jo tikai tā mēs nonāksim pie papildus darba vietām. Un ar to stabilitātes un izaugsmes pakts ir jāpārstrādā, jāpārinterpretē, sacīsim, lai stiprinātu fiskālu disciplīnu no vienas puses, un tomēr arī sekmēt investīcijas no otras puses. Ja tas mums dos iespēju veikt struktūrāls reformas, struktūrāls pārmaiņas, kas arī ļaut adekvāti realizēt tā saucamo 20-20 stratēģiju. Lūk, tieši šo jautājumu vajadzētu varbūt vairāk izvērst šajā dokumentā, proti, vēlreiz atkārtināt, tātad stabilitātes un izaugsmes pakts ir ir jāinterpretē adekvāti, varbūt eh, jāmaina nostāja pret to. Līdz šim šis pakts ir vairāk koncentrējies uz fiskālo pusi, uz nodokļiem, un bet savukārt eh, izdevumu un investīcijas tas šajā paktā varbūt nav pietiekami precīzi interpretēts. Paldies! Tomas Mans, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētājs. Jau pirmo reizi, kad šis jums tika stikts eh, priek, stādīts priekšā, es jau vairākas reizes izteicos, un mēs vienojāmies par to, ka vēlāk ir nepieciešams arī īsts kopsavilkums ar pareiziem akcentiem, tam es piekrītu. Mēs arī nedrīkstam, nu, tātad pieļaut to, ka šis jums ideoloģisks, es domāju, mēs to arī panāksim. Un pat cik mums tagad, mēs esam izcīnījuši šo nedēļas pagarinājumu, tagad, es domāju, mums ir liela, labas iespējas beigās panākt eh, šo te tik svarīgo līdzsvaru. Sociāla politika. Nevarētu sacīt, ka tas tā ir no vienas puses un izaugs no otras puses. Tur ir eh, tātad saspēles starp šiem aspektiem. Izaugsme ir nepieciešama, bet nepieciešama ir kritērija, lai šī izaugsme būtu kvalitatīva, lai būtu šī sociālā dimensija. Un, kā eh, beigās es domāju, ka mums ir nepieciešams sabalansēt ziņojumu šai, šai ziņā, tam jābūt mūsu kopējiem mēķim. Un pēc diviem pēdējiem uh, izteikumiem, komentāriem, es nezinu, vai es varu pievienoties uh, akurātam. Uh, un šai sakarā vēlos atbalstīt to, ko sacīja Pērvanša. Mums jāstin tāds sarežģīta cīņa pret tā, finanšu politikas aktieriem, saksim, dalībniekiem, tur ir presa piedalās. Jo tiek uzsvērts, ka mm, patiesais krīzes iemesls tas, ka valsts parāds, valsts parāda, tātad ir patiesais eh, krīzes eh, līmenis. Bet šeit patiesībā nav runa par, par to šajā ziņā, man tas varbūt izraisīs šo globālo krīzi, tas jāatspogļos. Es tam piekrītu. Bet arī darba devējiem ir sava loma. Apņēmējiem ir stīva, arī Permanš ar to norāda, jo ir tādas eh, valsts kā Japāna, piemēram, kur šī cīņa tiek cīnīta savādi, citādi. Eirozona ir destabilizācijas eh, riskam pakļaut, un tam ir nepieciešams savs mehānisms. Nu, piemēram, 36. 63. punktā, respektīvi, šajā punktā ir sacīts, ka um, sava tādas mm, izaugsmes akts nav pareizi interpretēts, tam es piekrītu, to sacīja iepriekšējā runātā. Nav izpildīti kriteriji. Vācija un Francija uh, pret, pret tām ir ierosināti pārkāpumu, tad procedūra, sankcijas gan nav uzlikts, mums gan arī parāds ir valstī, nu, nesam mēs to, to likvidējuši, bet eh, svarīgākais, lai būtu skaidrs struktūras. Pervenš raksta, ka paktam ir represīvs raksturs, arī oriģinālā tekstā franču valodā es iemetu aci, tur arī ir runa par to pašu. Ja mēs eh, stiprinam stabilitātes paktu ar konkrētiem pasākumiem, ja mēs tur pievienojam strikts kritērijas, nu, tad es domāju, mums būtu iespēja. Es nedomāju, ka stabilitātes paktu vajadzētu mainīt vai pārinterpretēt, bet ja mēs, eh, ja tas tiek tātad eh, kontrolēts, ja kontrol, tātad eh, adekvāti kontrols mehānismi, ka gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem ir sava disciplīna, tad, tad arī tas tik, varētu tikt realizēts. Paldies! Vielen Dank. In dem Bericht werden ja auch. Paldies. Ziņojumā runa arī par komisijas eh, atbildību, un komisija ir šeit ieradusies mūsu vidū šodien, un eh, došu vārdu komisijas pārstāvē, lūdzu. Paldies, priekšsādātā. Nu jā, es strādāju konkurences ģenerāla direktorātā, esmu departamenta vadītāja, strādāju arī ar krīzes saistītiem jautājumiem arī pa finanšu sektoru. Tātad mans, eh, manis sacītais būs nu, tātad no konkurences ģenerāla direktorāta, bet tepat ir kolēģi no finanšu un tirgus sektora. Mūsu vidū tie varbūt arī papildinās manis sacīto, vai rakstiski varēs kaut ko papildināt. Es vēlētos īsti iepazīstināt jūs ar sakojošo. Pirmkārt, vēlos atvainoties par to, ka mūsu atkārtotais piedāvājums ierasties jūsu vidū un paskaidrot konkurences politikas lomu, tad izsaistākā veidā un pasākums, ko esam veiduši un veikuši un joprojām veicam finanšu krīzes ietvaros, ka šis mūsu laipnēs piedāvājums nav pieņemts. Es domāju, ka nemaz nebūtu bijis pas kādiem, es būtu ātrāk ieradušies. Atskan komentārs no zāles, un atbilde ir tāda, ka tehniskā līmenī tiešām varbūt nebūtu paskādi saprast uh, sistēmas smalkums, eh, sistēmas nianses. Es redzu, ka ziņojumā tas viss varbūt nav īsti tā, tā precīzi atspoguļots, bet lai nu kā, mēs uh, savu viedokli, savu atziņumu jums sniegsim rakstiski. Bet, nu, šodien tad par četriem svarīgākiem jautājumiem, un, un mums rakstos komentārs, protams, būs vairāk informācijas. Tā pirmais aspekts būs par 49. punktu, par apvi, uzņēmumu apvienošanās kontroli, saplūšanas, tātad pasākumu kontroli. Jūs tur sakāt, ka konkurences politikā nav tāda, tāda aspektu, lai, lai iz, izkontrolētu kredīta aģentūru, banku un dažādu aģentūru saplošanas iespējas. Tā nav. Komiteja ir, komisija ir šīs iespējas, un tad, tad ir regula, tad, tad uzņēma apvienošanās regula, kas attiec uz visiem sektoriem, gan investīcijām, bankām un, un, un, un, un kredītreitingu un, un auditfirmu darbību uzņēmuma apvienošanās eh, regulas ietvaros eh, visi šie uzņēmumi arī kvalificējas un ir pakļauts šai regulē. Arī banku sektorā, ja bankas, bankas aplošana, kas atbilst šiem kritērijiem, tiek eh, kontrolēta atbilstoši šai regulē, un, un tad bankas nevar apvienoties pirms komisija nodevis zaļo gaisu. Mēs varam arī aiz, aizliegt apvienošanos, ja tā rezultātā stiprinās kādas, tad, tad izveidojas dominējušā pozīcija vai monopols vai arī uh, tiek apdraudēta normāla konkurences sektorā. Krīzes ietvaros to esam darījuši arī, piemēram, BNP Pārības, um, nopērk Fortis banku, šeit Luksemburgā, Beļģijā un Nīderlandē, un, un mēs šo procesu rūpīgi izsekojām atbilstoši mūsu regulē. Konstatējām, ka pārkāpumu nav. Izmeklēšanas kārtā gan bija zināmas bažas attiecībā uz kredītkaršu izdošanu Beļģijā un, un Luksemburgas daļā. Tā kā Šeit šajā pasākumā mēs kontrolējam uzņēmumu apvienošanos un tāpat arī runājam par valsts atbalsta kontroli un restruktūrizāciju plāniem, ko mēs arī pieprasām investoriem. Mēs mēģinām nodrošināt, lai investīciju rezultātā netiktu izkropļot konkurences situācija. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs vispār uh, strādājam. Tā kā Jā, varbūt kādas liekšņi, kas mums liec iejaukties lietās, bet katrā ziņā mēs sekojam strikti noteiktiem principiem. Otrkārt vēlos īsti pieminēt to, ka tas, kas ir pieminēts 88. punktā, proti tas, ka nav nu, unificētu, tādu harmonizētu priekšlikumu krīzes risināšanai, nu tā arī gluži nav. Jau krīzes sākumā komisija pieņēma, tas, manuprāt, bija uh, nu, jau pērn, tāda krīzes pirmajā daļā, e, do, dokumentu paketi. Šī pakete bija komisijas paziņojuma uh, e, formā un tie saistoši tātad attiecībā uz valsts atbalsta paketēm. Un šajos paziņojumos ir vadlīnijas dalība valstīm attiecībā uz uh, dažādu atbalsta pasākumu izvērtēšanu, ko tās sniedz bankai un ekonomikai. Četri paziņojumi šādi ir. Viens ir bankas uh, sektorā, uh, un uh, citi tātad citos ekonomikas sektoros. Mēs esam nodrošinājuši, ka atbalsta schēmas, ko ir izveidojušas eh, dalībvalstis, tās nav pilnībā gan harmonizētas, tā ir, bet gal galā jāņem vērā, ka situācija dalībvalstīs atšķirās, bet eh, jāsaka, ka visi šie atbalsta pasākumi ir notikuši konkrētā satvērā, atbilstoši konkrētiem kritērijiem. Mēs esam izstrādājuši arī koordinācijas instrumentu, un dalību valstu atbalsta programmām, jo sevišķi attiecībā uz garantijām un rekapitalizāciju. Tāpat tur iekļauts tātad stimuli atmaksāt valsts um, atbalstu ar atbilstošiem finanšu stimuliem. Un viens no mūsu mērķiem bija tiešām nodrošināt, ka, ba ka bankas var turpināt um, ieguldīt naudu reālajā ekonomikā, dot tad, aizdevumus, un tāpēc par uh, paziņojumā par rekapitalizāciju mēs pievērsim uzmanību tam, ka nu, bankas, kuras pamatā ir salīdzas tā, tad, tad lai, lai tām būtu citi kriteriji, un tām bankām, kas iet par burbuli, būtu attiecīgi citi kriteriji, un tā. Tā kā nu, koordinācija ir notikusi. Un tāds rezultātā mēs esam nodrošinājuši, ka dalībvalstu atbalsta programmas ir izveidotas koordinētā veidā. Tieši tādēļ tika izstrādāts šis koordinācijas mehānisms, lai novērstu konkurences izkropļojumus un nodrošinātu to, ka arī bankas un banku īpašnieki nes adekvātu restruktūrizācijas slogu arī uz saviem pleciem. Un, un Tāpat arī virkne papildus ierobežojumi attiecībā uz banku pārstrukturizācijas plāniem, tad šai ierobežojuma kritērija neviens vien, ko mēs esam izstrādājuši. Un to mērķis ir tiešām panākt to, ka arī bankas eh, pašas nes šo te maksājumu slogu, tātad dividendes aizliegušas esam izmaksāt un, un cits līdzīgas lietas. Tāpēc esam pārskatījuši korporatīvās vadības jautājumus un atlīdzības jautājumus banku darbiniekiem. Šeit ir noteikti striktā kritērija, tā kā tas viss ir nu, daļa no, tātad, no nu, šī pasākuma kopuma, ko esam realizējuši, lai m, mm, mēģinātu kaut nedaudz harmonizēt valsts atbalsta pasākums. Tālāk 112. 112. Eh, punkts jūsu mm, plānā, tātad izēja no krīzes. Jāsaka, no pašas eh, krīzes sākuma jau 8. gada beigās Ehm, parādījās vairākas bankas, kuras bija jāglābtā sacīt, un mēs nevēlējāmies pieļaut tādu situāciju kā ASV, kā Lehman Brothers, tātad kompānija sabruka. Nu, tas, tas notika tiešām haotiskā veidā, un līdz ar to tas izraisīja sistēmiskus riskus visā finanšu tirgu. Mēs ļāvām to valstīm glābt bankas un kompānijas, bet jau no paša sākuma sacījām, ka pienāks brīdis, kad eh, kompānijām, kad bankām nāksies par to maksāt kad būs jānotiek valsts uh, tad, tad atbalsta atmaksai, kad bankas, kas saņēmušas atbalstu pārstrukturizācijai, maksās par to. Un vismaz tajās kompānijās, tajās uh, bankās, ar ko, uh, kurās pārstrukturizācija ir beigusies, mēs arī redzam, ka viņa bilance ir krietni, nu, tātad pieticīgāka tagad, nu, tas arī to atspoguļo. Tā kā no paša sākuma bija viennozīmīgi uzsvērts, ka pienāks brīdis, kad šīs tiešām milzīgās naudas summas, kas ieguldīts banku sektorā, būs jāatmaksā. Tāpat arī no paša sākuma mēs uzstādām, ka noteikumi, pēc kuriem mēs strādājam, ir ārkārtas pasākums, šī ir ārkārtas situācija. Jo te ir runa arī par ārkārtas tiesisko pamatu, juridisko pamatu, kas tad, tad var ievērojami satricināt ekonomiku tautsēmniecību dalību valstīs. Un mēs eh, skaidri uzsvērām, ka pienāks brīdis, lai atgrieztos pie, ja, pie normāliem tirgus noteikumiem, kas būs jaunie normālie tirgus noteikumi. Ņem, tur tiksim tādā mm, kapitāla jautājumi, pārvaldības jautājumi, visas šīs lietas, kas, kas komisijas eh, priekšlikumos eh, arī spilgtāt spoguļojas, tāpēc mēs esam šeit par savu kolēģi gatavotiem priekšlikumiem. Tātad eh, programmā tas atspoguļās jau no paša sākuma, un arī Almuņas kungs, tālāka komisārs arī norādīja, ka mums gan šeit jābūt ir piesardzīgiem, jo situācija finanšu tirgos ir joprojām tāda ļoti delikāta, ļoti trausla. Un tomēr mums jābūt gataviem arī atgriezties pie normālās tirgus situācijas tuvākajā laikā. Un pirmais solis, ko esam spējuši šai sakarā, bija lūkāds. Garantijas schēmas, tā, tā mēs pamazām liekam punktu tā sacīt, jo nu, valdību garantijas schēmas no 1. jūlija pamazām tiks pārtrauktas, proti cenas būs varbūt noteiktas atbilstoši garantijas schēmās iekļauto banku kredīti iespējām un dos iespēju bankām pamazām izsēļot no šīm garantijas schēmām un tāpat uzliks par pienākumu tām bankām, kas vēl paliks šajā schēmā, un stāvīja priekšā komisijai mm, atlapšanas plānu, sacīsim, jo ja bankas ir, tā teikt, ok, nu tad lai stāv uz savām kājām, nu ja ne, nu tad lai maksā. Lūk šie kriteriji noteikti, un, un arī rekapitalizācijas eh, schēmā mēs eh, krasāmies piemērot līdzīgas pasākums, līdzīgu pieeju. Es domāju, ka tas ir daudz maz tas pats, protams, schēmas jau savā starpā šķirs, jo, jo reizēm tajās ir jau iestrādāti tātad um, pasākumi, kā, kā tātad. Uh, pamazām pārcošu schēmu darbiem tā tālāk. Un visbeidzot, 149. punkts jūsu ziņojumā, jūs aicināt komisiju izmeklēt investīciju bankus, bankas, nu tas jau nav jauns aicinājums. Esam saskāršies ar to laiku pa laikam. Un finanšu sektorā, tātad arī investīciju bankas ir savā ziņā jau kontrolētas, ja, lai noskaidrotu. Vai 101. un 102. Eh, pāns tā tad nav pārkāpts Proti, vai netiek veikta nelegāla koordinācijas pasākuma, vai netiek ļaunprātīgi izmantot dominējušā pozīcija. Nu, mūsu rīcībā esošie instrumenti ir gan spēcīgi, bet arī gan ierobežoti. Proti, individuāli antitrāsta gadījumi var tikt eh, izmeklēt tikai tad, ja tiešām pastāv reāla iespēja, ka konkrēta tirgus dalībnieku uzvedība neatbilst konkurences noteikumiem. Un nu, mēs tiešām esam tam sekojuši līdz, esam tā teikt turējuši rokas pulsa. Mums rīcībā nav tādu noteikumu, tādu, tādu iespēju, nu tā uz dulo uzbrukt, tā sacīt, um, um, kādām struktūrām jābūt skaidriem pierādījumiem, ka kāda struktūra uh, mēģina pārkāpt dominējušo pozīciju. Apmēram vien ar uh, aizdomām vien nepietiek, bet uh, katrā ziņā mēs uh, turpinām rūpīgi sekot līdz šī sektora attīstībai, ne tikai investīciju bankām, bet arī, arī kredīta aģentūrām un citiem jo arī šīm institūcijām ir, zinām, teikšana finanšu tirgus attīstībā. Tā kā mēs nemūt, nemēģinam izvairīties no savas atbildības, gluži otrādi, mēs akurāt būsim pirmie, kas būs gatavi ko uzsākt, bet eh, es tā jau tikai norādītu, ka, domāju, arī mums ir, rokas ir saistītas savā ziņā. Un gan parlaments, gan kopiena tiesa būtu pirmie, kas sāktu kliegt, ja mēs pārkāptu savas, savas eh, kompetences robežas. Paldies, Šīmans kundze. Paldies, ka arī rakstiski iesniegsiet savus komentārus no jums un kolēģiem. Es vēlētos jūs aicināt, ka, lai tas notiek laicīgi, lai mums būtu tiešām gan daudz laika izpētīt jūsu komentārus, pirms mēs eh, um, tātad eh, finansējam eh, savus komentārus. Šmita kungs, lūdzu tagad. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Ah, paldies, priekšsēdētāji. Es jau ilgi esmu strādājis šajā parlamentā, un mēs esam tādā kā. Ka kausējamā katlā un beigās viss iznāk pelēks, kad um, šī vienprātība ir panākta. Viena no politiķu priekšrocībām ir tā, ka var būt dažādi viedokļi un uh, ir uh, ļoti, protams, uh, labi, ja var panākt liet, vienprātību, bet uh, citreiz ir ļoti labi arī redzēt šīs atšķirības. Un uh, šis uh, dokuments uh, ir interesants ar savām, savām labajām pusēm. Es atceros, ka esmu arī agrāk bijis opozīcijā un teicis nepatiekam patiesību, bet to no šodien nedarīšu. Bet es ceru, ka mums tomēr izdosies rast kompromisu Eh, Bērēsas kundzes nostāja darbā pie šīs ziņojuma dod mums pārējiem, vismaz man, eh, atgriezties politikā un manu valsti vienmēr ir vadīja, kad vadīja vienmēr sociāldemokrāti, es vienmēr biju stingrā opozīcijā. Es domāju, ka mums ir jāsāk ar to, ka jādefinē definē, ko tad uh, sabiedrība no šī ziņojuma iegūs. Mēs, protams, varam šeit diskutēt par detaļām. Um, mēs uh, varam daudz ko grozīt detaļās, bet pirms daudziem gadiem es biju uh, žurnālists, reportieris, un es apzinājos, ka daudz cilvēku nemaz nelasīs manis rakstīto, viņi izlasīja tikai virsrakstu, un tādēļ viss ir jāpasaka virsrakstā. Un mans virsraksts, ko cerams atbalstīs mana grupa, bet, nu, ar liberāļiem, protams, neko nevar nekad zināt, bet mans virsraksts būtu šāds. St globālais brīvā tirgus modelis, brīvā tirzniecība, kas novērš nacionālismu un protekcionismu, piedzīvojusi smagāko krīzi kopš uh, pagājušā gadsimta 30. gadiem. Protams, mums ir jāatzīst, ka ir pieļautas kļūdas, un tās, protams, ir jālabo, un mēs to arī darām. Bet galu galā es domāju, ka šī krīze parāda to, ka vienīgā alternatīva uh, bagātības uh, radīšanai un nodroš, piet, e, dzīv, cienīgas dzīves nodrošināšanai uh, pēc iespējas lielākam uh, skaitām cilvēku pasaulē ir sociālā tirgus vai, kā es liberāls būdams tagad, sociāli liberālais modelis. Protams, uh, šeit eh, varētu mums būt domstarpības par to, kādiem līdzekļiem to panākt. Mūsu grupā mēs norādām nepieciešamību Eiropai spēlēt lielāku lomu šai procesā, un tam jūs arī piekrītat. Es uh, nepierakstīju visus jūs minētos punktus, pret daudziem mums arī nebūtu nekāda iebilduma, bet mums ir vajadzīga lielāka Eiropas iesaistīšanās bet uh, šim ierosinājumam ir nepieciešams atbalsts arī no sabiedrības puses, un tās nevienmēr ir viegli panākams. Mēs uh, jūs atbalstīsim šajā darbā. Tagad par to, kas ir noticis. Tas jūs, Beres kungs, no, kundze noteikti nepārsteigs, ka mums būtu citāds formulējums un citāda uh, teksta struktūra. Bet ja mēs domājam par to, kas ir noticis, un uh, visi par to arī diskutē, par, uh, ja mēs domājam par Grieķijas uh, situāciju, es domāju, ka dienvidu valstis var ievērot stingrus noteikumus tāpat kā pārējās Eiropas valstis, jo pretējā gadījumā mums radīsies nopietnas problēmas. Protams, mums ļoti taisnīgi un godīgi ir jāizvērtē, kas tad ir nogājis greizi. Mums nevajag te meklēt grēkāžus, jo tādu būs tik daudz, ka Eh, būs jāsauc tik daudz cilvēku vārdos, ka tas praktiski nebūs izdarāms. Bet eh, sabiedrība no mums sagaida, lai mēs noskaidrojam, kas tika darīts nepareizi, vai Eiropas centrālā banka bija informēta citas institūcijas, komisija, varbūt pat deputāti zināja, kas notiek. Uh, mums būtu jānoskaidro patiesība, bet mums nevajag būt pārāk lieliem populistiem un nevajag saukt vārdos visus un kaunināt. Bet, ja ir notikuši krimināli nodarījumi, tad arī šī situācija ir jārisina. Bet no mana viedokļa galvenokārt, pēc manām domām, tās bija galvenokārt politiskās kļūdas, kas tika pieļautas Un mums eh, ir jābūt precīziem mūsu diagnozē, un eh, eh, es domāju, ka mūsu rekomendācija būtu tāda, ka mums ir jāierosina izveidot izmeklēšanas komisiju. Es nezinu, vai nu šajā parlamentā vai citur, bet parlamentām būtu šāds ierosinājums jāizsaka. Un mums nevajag būt bikliem un baidīties mums ir jāzina, kas nogāja greizi un kas būtu jāmaina. Bereses kundze, mēs vēlamies apspriest uh, šos jautājumus uh, vismaz uh, liberāļi, cerams, vairākums no mums tā vēlas rīkoties un sasniegt tādu plašu konsensusu bet uh, skatoties uz jūsu uh, ziņojuma izriet, ka jūs vēlaties noskaidrot, kas notika un kāds ir labākais risinājums, un uh, signālam ir jābūt uh, izteiktām secinājumos, un šie secinājumi ir jāieraksta nosaukumā jau pašā ziņojuma sākumā. Paldies! Oui, je voudrais commencer par quelques points de... Es, uh, eh, Kanfinkungs saka, sākšu ar uh, runājot par formu, jo metode ir svarīga, lai nodrošinātu darba kvalitāti. Pirmais, pagājušā reizē Strasbūrā, kad Pervanš mūs iepazīstināja šo ziņojumu, mēs visi norādījām, ka pēc formas ir jārod tāds risinājums, lai šis ziņojums būtu vieglāk lasāms un saprotams arī uh, ārpus šīs parlamentu sienām. Eh, ja mums ir jāsaglabā šī struktūra, ko mums uzspiež parlamenta noteikumi, varbūt mums vajadzētu paralēli izstrādāt dokumentu, kas atbilstu Ole Šmita norādītajām prasībām, kas būtu viegli lasāms ar tādiem lieliem skaidriem virsrakstiem. Man eh, šāds jautājums liekas svarīgs, un es gribētu dzirdēt atbildi, un mums vajadzētu virzīties uh, uz priekšu soli pa solim. Nākošais par uh, to, ka ir jāaktualizē uh, skaitļi un arī fakti, jo daudz kas pēdējo nedēļu laikā atkal ir noticis. Un Es domāju, ka ir ļoti svarīgi iekļaut šos jaunos notikumus ziņojumā, un tas, protams, ir uh, referents kompetencija, jo ja katra grupa tagad iesniegs grozījumus par papildinājumiem no sava viedokļa, tad mums radīsies dažādi konflikti un domstarpības. Es domāju, ka referente varētu pati šo darbu veikt, uh, jo šeit ir uh, runa par faktiem un par aktuālāko informāciju. Tātad man jautājums tāds, vai mums kā politiskām grupām grupām šis darbs ir jādara, vai tas ietilpst referents kompetencē. Treškārt, uh, gribu, var konstatēt, ka ir tiešām virzība pareizajā virzienā, ka ir jūtama vēlme šai uh, ziņojumā mainīt nedaudz akcentus. Ref, uh, referente runā par konkurētspēju un tās stiprināšana, par to jau mēs iestājāmies uh, pēdējo mēnešu laikā mūsu grupā. Lirēna paziņojumā, kas tika publicēts pirms trim nedēļām, arī ir uh, runāts par šiem jautājumiem. Es domāju, ka vajadzētu arī atspoguļot uh, situāciju šajā jomā, lai mēs varētu redzēt, kāds ir konteksts šim ziņojumam, un arī mēs redzētu, ka uh, mūsu priekšlikums uzklausa padoma un komisija. Un uh, pēdējais punkts, uh, turpinot Oles Šmita teikto par to, kāds, kādu rezultātu tad mēs sagaidām. Mums ir jāizvairās no, no diviem variantiem. Pirmais, ka šis teksts ir tik diplomātisks, kas uh, neko nepasaka, vai arī otrs ir tāds, ka mēs ļoti konfliktējošu tekstu sastrādājam, izstrādājam ar tādiem uh, blokiem. To mēs uh, jau nesen piedzīvojām ar Lima Vanoka ziņojumu par Eirozonu, un um, Es jau ierosināju šādu pieeju, bet uh, man, diemžēl, toreiz neatbalstītā, tad mums vajadzētu protams, koncentrēties noteiktiem jautājumiem, pat ja debats ir interesants, bet ja šie priekšlikumi ir pārāk atšķirīgi un, un daudzveidīgi par vairāk atbalstīt zaļo enerģiju, nevā, mazos vidējos uzņēmums un tā tālāk un tā tālāk, vajag tādu, tomēr tādu integrētu pieeju, varbūt vajadzētu izveidot darba grupu un uh, identificēt 5-6 galvenos punktus, par kuriem mēs censtos panākt kompromisu. Piemēram, par jautājumu uh, Eiropas Savienības attieksmē pret globalizāciju. Katrs no mums var iesniegt grozījums, piemēram, Ola Šmits par starptautisko tirzniecību, kā, kā galveno veidu, kā visu atrisināt, citi atkal iestātos par protekcionismu, lielāku, lielāku regulējumu, un mums var neizdoties radīt kaut ko tādu, ko no mums pilsoņi sagaida, jo jautājums ir tāds, kāda ir Eiropas Savienības attieksme attiecības ar pārējo pasauli. Neviens nevēlas pilnīgu protekcionismu vai arī pilnīgu liberālu tirzniecību, jo tad mēs būtu cietēji. Tātad jautājums, kādas tad šīs attiecības jāveido, un šis jautājums atkal un atkal izskan šajā dokumentā, pie kā mēs strādājam ekonomikas komitejā, piemēram, par alternatīviem investīciju fondiem arī šis jautājums ir svarīgs un vairākumas risinājums, ko atbalsta daļa liberāļu, jo uh, liberāļiem vienprātīgi panākt ir tiešām grūti. Un es gribētu, lai mēs ņemtu šo ierosinājumu par pamatu un tad strādātu pie iespējamiem kompromisiem. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami vienādi pienākumi un vienādas tiesības. Mēs atveram savu tirgu Eiropas uh, Savienībā, bet uh, Uh, var preces pārdot tikai tad, ja uh, ražotāji, tirgotāji ievēro virkni normu un prasību. Šeit, protams, var būt dažādas nianses. Bet mums vajadzētu šādu uh, principu apspriest, uh, varbūt citā veidā, nevis iesniedzot konfliktējošus grozījumus, bet uh, kaut kā citādāk. Un vēl pēdējais par Manna kunga teikto par to, kā saskaņot eh, stabilitātes un izaugsmas paktu ievērošanu no vienas puses, un otras puses par, š, par to, kā saskaņojam taupības pasākumu ar ekonomikas izaugsmu. Tas, es domāju, ka tāds, šādas diskusijas notiek ne tikai Francijā. Mēs, eh, protams, mums ir jārisina situācija ar valsts parādiem un to, ar to saistītiem riskiem. Tādēļ ir, protams, eh, pamatots prasības Uh, stingrāk ievērot stabilitātes izaugsmas paktu, jo ja mēs uzņemamies atbildību par riskiem, tad arī ir uh, no otras puses jā, jā, jāprasa stingrāka prasība ievērošana. Piemēram, ja tiek uh, veikti stingri taupības pasākumi Vācijā un vēl citur, tad tas mūs var novest pie recesijas jo uzņēmumu investīcijas nespēs uh, kompensēt šo finansējumu trūkumu. Nav nekāda pamata domāt, ka valsts izdevumu samazinājumu kompensēs privātie uzņēmumi ar savām investīcijām. Tā, tā nav reāla, uh, tāds nav reāls risinājums. Uh, Un, protams, valstīm ir pienākums rast kompromisu šajā jautājumā. Vai mēs, Eiropas Savienības deputāti, ņemot vērā mūsu dažādās prioritātes un nostājas, esam gatavi nonākt pie kompromisa, vai vienkārši mēs frontāli cīnīsimies, iesniedzot dažādus uh, grozījumus, un tad balsojumā, uh, kas nu uzvarēs, tas uzvarēs atklāti runājot, man nerodas tāds iespējas, ka mēs uh, izvēlamies uh, tādu konstruktīvu ceļu un tāpēc, uh, ņemot vērā Kārās kunga priekšlikumu un Svena atbalstīto priekšlikumu par šo papildus nedēļu grozījumu iesniegšanai, varbūt mums vajadzētu šo nedēļu izmantot nevis, lai cīnītos ar dažādiem grozījumiem, bet gan, lai koordinātori tiešām uh, censtos rast uh, smalku un uh, gudru kompromisu. Paldies, Kens Svinborn. Thank you very much, Mr. Chair. Paldies priekšsēdētāji un uh, paldies Pervenšai par uh, visu darbu, ko viņi ir ieguldījuši šī ziņojuma tapšanā. Godīgi teikšu, es nezinu, ar ko sākt. Manuprāt, uh, ir ļoti sarežģīti strādāt ar dokumentu, kurā acīm redzami ir ielikta sirds un dvēsele, un uh, mēģināt uh, šeit interpretēt faktus, balsoties, uh, balstoties uz mūsu pašu pārliecību. Ja es uh, pati rakstītu šo dokumentu, pamatojoties uz vieniem un tiem pašiem faktiem, noteikti būtu izdevies pavisam cits dokuments, un tā noteikti būtu ar visiem mums šeit. Uh, Bet runājot par šo dokumentu un tajā minētajām problēmām, es gribētu atsaukties uz Paskāla teikto par to, kā mums vajadzētu turpināt darbu, jo, manuprāt, būs, būtu noderīgi, ja katrs no mums uzrakstītu pats šādu ziņojumu ar tiem pašiem faktiem. Mums vajadzētu darba metodas pielietot, lai mazinātu politikas īpatsvaru šajā dokumentā, jo, manuprāt, cilvēki šajā komitejā nenāktu klajā ar vieniem un tiem pašiem secinājumiem. Manuprāt, ir jādomā par to, e, kādas ir galvenās cēloņu sekas, e, pirms mēs e, turpinam tālāk ar politiku. Un patiešām ir jāsaprot, kādas ir arī politiskās sekas, politiskie risinājumi. Kad es cilvēkiem uh, dodu palasīt šāda tipa dokumentus, viņi īsti nesaprot, ko mēs uh, secinām. Es ceru, ka mēs uh, nonāksim pie vienprātības vēl pirms mums nāksies strādāt pie kompromisa diskusijām. Uh, bet esmu pārliecināta, ka šeit ir cilvēki, kas ir daudz pieredzējušāki par mani un zina, kā mēs varētu turpināt darbu, bet pirmām kārtām, kā politiskās grupas apvienosimies eh, un katra politiskā grupa uzrakstīsim ziņojumu paši, lai mums eh, nerastos situācija, kad ir eh, tūkstošiem grozījumu, kas būtu traka situācija. Es ceru, ka mēs arī varēsim šodien apspriesties par scenārijiem, kā strādāt tālāk. Šajā ziņojumā ir ārkārtīgi daudz informācijas, tā ir ļoti plaša tēma. Un, eh, ja to nāktos grozīt, eh, situācija kļūtu sarežģīta. Mums ir vajadzīgs ziņojums, kas patiktu mums visiem. Šajā ziņojumā ir dažas eh, problēmas, un tā vispārīgi Man jāsaka, ka neviens ir maz cilvēku, kas ir kritiskāk attiekušies pret investīciju bankām nekā es. Un uh, ir diezgan grūti rast faktus, kas parādītu, ka situācija ir šo banku vaina. Diezgan maz uh, eh, procesu ir ierosināts pasaulē, un tāpēc mums ir jāuzmanās, pirms mēs nākam klajā ar apvainojumiem. Uh, Šajā ziņojumā ir viena vienkārša rindiņa, 181, un saistībā ar šo vienu pašu rindiņu esmu saņēmusi tik daudz eh, zvanu no žurnālistiem, ka man ir jāsaka, es vienkārši nezinu, kā mēs varam nonākt pie galīgā dokumenta, un es ceru, ka kolēģi palīdzēs man, eh, jo Piemēram, 206. kur mēs runājam par reģionālo plānošanu, manuprāt, manā valstī un manos vēlēšanu apgabalos cilvēki teiktu, ka situācija nebalstās tikai uz galīgi nabadzīgiem vai uz galīgi bagātajiem. Manā dalību valstī 16% Pieteikumu studijām tiek saņemti no citu valstu valstpiedarīgajiem, tāpēc man ir ļoti grūti solidarizēties ar šo apgalvojumu, un mums vajadzētu rast veidu, kā mēs varētu likt pareizos politiskos uzsvarus, eh, apkopot no krīzes saņemtās mācības, un es esmu droša, ka arī pervenšai būs ko man pateikt eh, par to, kā mēs varam rast šo risinājumu. Paldies! Well. Gigolda kungs. Uh, jā. Šķiet, ka šis ir bijis tādas konstruktīvas, eh, atgriezeniskās saites eh, rauns. Un eh, neatkarīgi no tā, ko cilvēki varētu domāt par šo ziņojumu, runājot par to savās grupās, mums ir kopīga interese nākt klajā ar spēcīgu ziņojumu un ar kodolīgiem vēstījumiem. Manuprāt, viens no galvenajiem šī ziņojuma vēstījumiem ir uh, integrēt uh, vajadzību pēc uh, jaunām investīcijām, pēc, pēc jauna regulējuma, kā arī centieniem padarīt ekonomiku zaļāku. Manuprāt, šie, šie galvenie punkti varētu kalpot par pamatu vienprātības veidošanai šeit komitejā. Bet es vēlētos vēl īsumā izteikties par uh, ziņojuma saturu. Es neatkārtošos uh, punktos, kur mēs piekrītam ar referenti, piekrītam referentei, bet uh, man ir. Uh, daži problēma jautājumi. Pirmām kārtām galvenā problēma, kas ir interesanta katram zaļajam, proti, kā vides krīze tika iekļauta ietvarā. Un, manuprāt, vides krīze galvenokārt ir sociāla krīze, ja mēs to analizējam no globālās perspektīvas, un vairāk cilvēku vēlas, lai viņu dzīves līmenis, dzīves stils, patēriņa līmenis būtu apmēram tāds pats kā mums un tāpēc mēs pārmērīgi izmantojam resursus. Jāteic, ka šī krīze nav tikai klimata krīze, tā ir eh, zemes piela izmantošanas krīze, resursu izmantošanas krīze un arī šo visu lietu cenas krīze. Tā ir arī ekonomiskā krīze, un tā ir saistīta arī ar bioloģiskās daudzveidības krīzi. Tāpēc uh, vīdes krīzi vajadzētu analizēt globālo dienvidu un globālo ziemeļu perspektīvā. Un š, mūsdienās tas nav tik ļoti ģeogrāfisks sadalījums. Turklāt tai nevajadzētu būt tikai enerģētikas vai klimata problēmai, bet gan uh, planētas resursu pārmērīgas izmantošanas problēmai visos līmeņos. Te nav runa tikai par enerģiju, te runa par resursu izmantošanas efektivitāti, par uh, materiālās labklājības pieejamo daudzumu uz cilvēku, un jautājums ir arī par tehnoloģijām. Cik cik liels līdzekļu izlietojums vēl ir iespējams. Uh, Manuprāt, eh, tas ir, eh, tā ir ļoti svarīga ideja, kuru vajadzētu iestrādāt ziņojumā un vairāk uzsvērt, proti, cik lielos apmēros notiek šī virzība uz eh, zaļo, zaļajām stratēģijām un kāda ir situācija sektoros, kas var radīt jaunas darba vietas un nodrošināt izaugsmi. Mums ir vajadzīga šī ekonomikas pavēršanās zaļajā virzienā. Visu beidzot, eh, manuprāt, ziņojumam labu varētu darīt eh, daži grozījumi, kas krīzē ieviestu dzimumu perspektīvu. Un eh, noslēgumā, runājot par krīzes skaidrojumu, mūsu uztvēres veids ir problemātisks. Ja mēs e, paraugāmies uz 32. un 33. punktu, manuprāt, šie punkti ir būtiski runājot par e, to, kā cilvēki uztver krīzes sākšanos un e, cēloņus. Manuprāt, no vienas puses tirgu ienāca daudz lētās naudas. Jā, tā ir taisnība. Bet no otras puses Ir problemātiski skaidrojumā nodalīt to, ka daži aspekti šajā naudas burbulī bija labi un daži netik labi. Manuprāt, eh, mums visiem būtu labāk, ja mēs pāanalizētu šī monetārā burbuļa dažādos eh, avotus uz vienlīdzīgiem pamatiem. Manuprāt, šeit pastāv problēma ar nepietiekamu līdzsvaru, ar nevienlīdzību, kas eh, palīdzēja rasties šim naudas eh, burbulim. Arī kreisajiem vajadzētu atzīt, ka bija problēma ar pārāk mazām procentu likmēm un ar eh, pārtēriņiem no valdības puses. Un tādā veidā arī tika veicināta parādu veidošanās. Līdz ar to mums uh, nevajadzētu mēģināt glābt savas vecās idejas un pārliecības. Tas ir saistīts arī ar to, kā ziņojumā tiek risināts eh, valsts parādi jautājums. Un mani māca šaubas par to, vai vajadzētu pieturēties pie argumenta, ka valsts sektora parāds nav tik liela problēma. Ir virkne jomu, kur, par kurām man ir šaubas. No otras puses, politiski vajadzētu pieņemt domu, ka valsts eh, parāda pieaugums ir problēma, kas ir arī jāpārvalda un jārisina. Ja mēs eh, diskusijās par grozījumiem varētu izveidot ziņojumu, kurā iedzīvotāji patiešām ir interesanti, tas noteikti sniegt ievērojumu pievienoto vērtību. Paldies, Kaferatī kungs. Presidente, volevo fare prima una... Jā, paldies, priekšstādātāji. Un pirmām kārtām es eh, vēlos īsti pakomentēt mūsu izvēlēto darba metodi. Vairāk man kolēģi jau norādīja, ka šī metode ir bijusi gana konstruktīva, bet tomēr šī papildus nedēļa mums tiešām ir vajadzīga. Tas tiešām vajadzīgs, lai mēs eh, spētu sagatavot grozījumus, un negrozījumi pēc, protams, bet lai tiešām panākt maksimālo konsensu starp kolēģiem diskusiju gaitā. Un um, būtiski ir tas, ka, nu, protams, grozījuma iesniegšana ir pilnīgi normāls process mūsu darbā, bet nevajadzētu pārāk aizrauties ar, ar uh, ilūzijām par to, ka grozījumi paši var, var uh, mainīt uh, ziņojumu vērtību. Manuprāt, pastāv gluži pretējs risks, jo vairāk grozījumu lielāka putra. Un tātad um, tiešām ir svarīgākais nodrošināt konstruktīvas debatas šīs nedēļas laikā. Es ceru, ka tas arī notiks un ka līdz ar to Mm. mums būs tiešām neslēgt iespēja panākt konsensu. Nu, es ceru, ka kolēģi man arī pievienosies šajā sakarā, un uh, mūsu darbs būs efektīvs. Bet tagad par pašu ziņojumu. Jau iepriekšējās diskusijās es norādīju, ka kopumā es uh, šo ziņu vērtēju pozitīvi, ne tikai saturiski, bet arī pēc uh, nu, tāda filozofiskā uzstādījuma, sacīsim, kā tas viss ir izveidots. Uh, Bet, protams, jāņem vērā arī tas, kas noticis pēdējās nedēļās, pēdējās um, dienās. Um, situācija tiešām ļoti delikāta. Un es piekrītu kolēģiem, kas izteicās pirms manīm un norādīja, ka nu, valsts uh, parāds un valsts parāda kontrolēšana ir tas centrālais jautājums. Es nezinu, vai tas tā tiešām ir. Protams, ir um, jānodrošina atsevišķu laibalstu finanšu stabilitāti. Par to nav no šaubu. Uh, Un es nevēlos radīt um, priekšstatu, ka, ka šie maznozīmīgi faktori tā tas nav, bet uh, sociālais konsens attiecībā uz ekonomikas atlapšanu tā, globālā šķērskaisumā ir balstās uz diviem priekšnoteikumiem. Pirmkārt, um, līdztiesības principu ievērošana, tātad um, uzticamības faktors ir nepieciešama ilgspējīga uzticama politika, kam iedzīvotāji varētu piekrist, un ja šie priekšnoteikumi netiek eh, realizēti, tad eh, ekonomikas atgūšanās jautājums eh, nu, faktiski tiks pakļauts tādiem vairāk drastiskiem iekšās pasākumiem, kas sagroša līdztiesības principu. Protams, pasākums ir ļoti sarežģīts, to mēs visi apzināmies, bet tieši tādā visā būtu jāstrādā. Un ja mēs tagad iedzinamies risinājumus, ko dažās valsts ir pieņēmušas attiecībā uz ekonomikas atlapšanu, uz dažādiem pasākumiem, ko valstis ir izstrādājušas, nu, ir um, nu, grūti pagaidām spriest par, par um, to, kāds izskatīsies ilgtermiņā, bet pagaidām uh, kontrols un nu, tādas drastiski pasākumi uh, prevelē par uh, tādiem ilgspējīgiem pasākumiem, konstruktīviem pasākumiem. Protams, te es vairāk atsaucos uz valstīm, kurās ir liela parāda. Bet tagad runāju par kon tekstu konkrēti. Protams, būs eh, simtiem un pat eh, tūkstošiem Eiropas iedzīvotāju, Eiropiedzīvu pārstāv ne tikai no atsevišķām valstīm, bet no Eiropas eh, kopumā, tad Eiropas līmeņa asociācijas tiks, notiks neapšaubām dažādas publiskas akcijas. Nu, tas viss piesaistīs nemaz jums uzmanības, un tādēļ ir svarīgi ņemt vērā šo te sabiedrības satraukumu dalību valstīs. Pastāv risks, ka sociālais dialogs varētu tikt fragmentēts un ka kohēzija, pēc kuras mēs tiecamies Eiropā, varētu tikt apdraudēta. Un te es nenāku tikai par Grieķiju, kas būtu tāds acīm redzams tāds grēkās, varbūt, ja kur jāpieņem tiešām drastiski pasākumi, tas ir saprotams, bet arī citās Eiropas valstīs mēs redzam nopietnu sociālo satraukumu, mēs redzam, ka sabiedrības viedoklis pamazām mainās, Un tāpēc šis eh, līdztaisīguma princips ir jāievēro, un ilgspējība ar to iet roku rokā. Es ceru, ka kolēģi tam piekritīs, un tas būtu, tam būtu jābūt centrālajiem ziņojuma aspektam. Tālāk par darbinieku līdzdalību. Šis jautājums eh, parādījās vairāk un vairāk, un vairāk kolēģi to norādīja. Arī es pats esmu strādājis ar darbiniekiem, bet um, runājot par darbinieku potenciālajām uh, investīcijām uzņēmumā. Es nu, nezinu, tas taču var nost pie tā, ka darbinieki ir zaudējuši ne tikai darbu, bet arī ienākumus. Es domāju, ka šī te, akcionāru ideja ir vairāk tāda populistiska. Protams, ir jānodrošina darbinieku pārstāvniecība uzņēmumā, tas ir svarīgi, jādod viņiem iespēju kopīgiem spēkiem aizstāvēt savas intereses, bet tāpat laikā šī te doma par tātad noteikti akciju izveidošanu un nodrošināt, ka visās kompānijās nacionāla līmenī pārstāvē darbinieku, man šķiet tas ir pārsteidzīgi. Jo, ja darbinieki zaudē ne tikai darba, bet investīcijas, tad es domāju, tas ir vēl trakāk. Ferēras kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties eh, referentei par sagatavoto ziņojumu un savus vispārīgos komentārus par to jau esam paudusi iepriekš. Manuprāt, šis ziņojums tiešām ir neparasti izvērsts, neparasti pilnīgs. Tiešām paldies referentei, bet vēlos atbalstīt to, ko sacīja vairāk kolēģi, proti Eiropas pilsoņi. Ļoti bieži vīlušies, viņi zaudēja darbu, un līdz ar to viņi vīlušies Eiropas Savienībā visā mūsu kopējā savienības projektā. Bet es domāju, ka šis viņiem arī laba iespēja uzrunāt mūsu pilsoņus, atsākt šo te diskusiju par Eiropas projektu vai nu vienā vai otrā veidā, un aicināt arī citas institūcijas, pirmkārtām komisiju padomu, protams, arī aktīvi iesaistīties šī projekta atdzīvināšanā, sacīsim. Šī tiešām slaba iespēja beidzot darīt to, kādēļ mūsu pilsoņi mūs ir ievēlējuši, proti atjaunot viņu cerību un uzticību Eiropas Savienībai un savai nākotnē. Un parastais tradicionālais uh, darba veids, kā mēs runājam par šādiem ziņojumiem, proti grozījumu iesniegšanu, tas uh, būs uh, īsti adekvāts šeit, tādējādi mēs tikai sagrozīsim šo ziņojumu, un ziņojums jau pats ir tīri labs. Tāpēc es aicinātu mūs izvēlēties varbūt tādas četras koncentrētās mm, jomas, un pie tām arī strādāt, un līdz ar to arī padarīt to, ko mums sagaida sabiedrība. Un kādas ir šīs četras tēmas, ko es vēlētos izvērst šajā ziņojumā? Nu, es neesmu gluži toši kā šo mērķi panākt, bet nu, tomēr ceru, ka mēs varam panākt konsensu par šo jomu, par šo ideju. Tātad pirmā joma, pirmā, pirmais sektors, pie kur būtu jāstrādā, tātad pārstrādāt un vēlreiz pārskatīt Eiropas Savienības mērķus. Kā tad ir Eiropas Savienības mērķi? Un tie nav tikai ekonomiski, gal galā tie, nu, pamatā es uzskatu politiski tie balstās uz uh, demokrātiskām un brīvības vērtībām, bet, uh, protams, demokrātijai un brīvībai arī piemīt ekonomiska, ekonomisks aspekts. Ja vairāk kā 20% mūsu iedzīvotājiem ir, ir trūcīgi, un tie ir vairāk, kā mēs sākam, izslēgt no demokrātiskiem procesiem, nu tad viņi arī uh, citādi draudzīsies uz šiem konceptiem, uz šiem jēdzieniem nekā pārējie pilsoņi. Un nu, līdz ar to vēlreiz vajadzēja pārskatīt un precizēt Eiropas eh, Savienības politiskos mērķus. Nu, savā ziņā tas tekstā arī atspūkļos, vajadzētu tikai varbūt nedaudz piestrādāt. Otrais aspekts būtu šāds. Globalizētā pasaulē, kādā mēs dzīvojam, lai sasniegtu ne tikai politisku, bet arī ekonomisku demokrātiju, mums tomēr nepieciešams cits plāns, kurš atšķirtos no līdšanai uzstādījuma, kur centrā bija tikai iekšējais tirgus. Protams, jākoncentrējas uz izaugsmu un nodarbinātību, bet, lai to panāktu, lai panāktu to, ka izaugsmu un nodarbinātība ir tiešām mūsu darba kārtības punktā, nepietiek tikai ar politiskiem lozungiem. Ir ja nepieciešams uh, reāls konkrēts darbs. Mums ir uh, sākumā jānoskaidro, kā padarīt Eiropu par uzņēmumiem pievilcīgāku zonu, lai uzņēmumi tajā ieguldītu, jo globālā pasaulē mums ir jānodrošina tas, ka Eiropa ir uzņēmē darbībā pievilcīga vide, lai investori izvēlētos nevis Latviju, Ameriku, nevis Ķīnu vai, vai Āfriku, bet Eiropu. Un tādēļ mums nepieciešams struktūrētāk domāt par šīm lietām, daudz struktūrētāk nekā līdz šim. Mums jātiek skaidrībā par to, kādas tad ir Eiropas kopējās intereses. Un šajā globalizētajā pasaulē, kurā mēs visi dzīvojam, Eiropas eh, intereses eh, pieprasa ārēju ekonomisku politiku. Un šeit es nenāju par protekcionismu, es runāju drīzāk par to, kāda ir mūsu miedarbība, mūsu attieksme pret eh, globālo ekonomikas eh, izaugsmi. Un mums nepieciešams ir pēcstēt savas rūpnieciskās eh, politikas mērķus. Lūk, šīs divas jomas, šie, šīs divas uh, idejas ir, protams, atspūgļotas eh, tā sauktajā 2020 darba kārtībā. Tas ir savā ziņā jaunas domas, tās eh, neatspūgļojās Lisabonas stratēģijā, bet eh, nu, satura šeit īsti pietrūkst. Un runājot par ekonomisko stratēģiju, runājot gan par lielajiem vadošiem Eiropas uzņēmumiem, bet arī gan par MVU. To lomu arī būtu jāuzsver. Trešā joma ir finanšu tirgus un regulējums šajā ziņā, finanšu regulējums. Un ziņojumā, protams, ir svarīgākās domas par šo lietu iekļautas. Finanšu regulējums ir svarīgs, bet uh, varbūt šeit svarīgi pārstrukturistēt nedaudz šīs domas. Institūciju reorganizācija un Eiropas monetārā fonda konsolidācija pēc mūsu pēdējās pieredzes pēdējā laikā. Tad, tad eh, pats vēl reiz jautājumu arī par, par uh, par, par eiro obligācijām, un tāpat jautājums par iespējamo nodoklu uz finanšu transakcijām. Un nu, tie šie visi jautājumi, protams, šeit ir uzskaitīti, tas ir apsveicami. Un par finanšu regulējumu runājot, man, man šķiet ziņojums eh, pauž tādu, tādu pārliecinošu, spēcīgu vēsti. Un tad vēl ceturtā joma, kur, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga un kur jau arī tagad atspoguļojas, teiksim, 59. līdz 72. ziņojuma pantā, ir noteikumi, ir priekšnoteikumi ekonomiskajiem un un finansiālai izdzīvošanai. Problēmas viņam ir konstatētas, bet nav skaidrs, kas tad būtu darāms, ko mēs vēlamies. Un šeit reiz visām reizēm būtu jārunā skaidru un gaišu valodu. Ekonomiskā un monetārā unija. dažādās konkurētspējas jomās nozīmē atšķirīgas lietas, jo tiešām konkurētspēja dažādās nozarēs krietni svārstās Eiropā un nepieciešams eventuāli tiekties pēc eh, vienādiem spēles noteikumiem, pēc, eh, pēc vienādas, vienādiem konkurences noteikumiem. Stab eh, izaugsmes un stabilitātes pakts ne, nenorošina progresu. No paša sākuma bija skaidrs, ka atsevišķās jomās ir nepieciešami iekšējie kompensācijas mehānismi, kas Eiropas budžetā nebija paredzēta, jo Eiropas budžets tam nebija paredzēts. Nu, kas tad reāli notiek? Kopš ir tad ekonomiskās monetārās uh, Unijas uh, izveidošanas laikiem faktiski atšķirības starp reģioniem ir tikai pieaugušas. Dažādos sektoros uh, ir izveidojusies uh, nesabalansēta situācija, nu, un es domāju, ka pēdējais laiks to tagad ņemt vērā. Te nav runa par dalību valstu suverēniem parādiem. Mm, dalību valstu parādi, protams, nekur nepazudīs, un tie var galu beigās sagraut ekonomikas un monetāro uniju, ja mēs neesam gatavi tam, ko likt pretī. Un nu, te nav runa tikai par krāpšanos, par statistikas tādu sagrozīšanu. Mums ir jānorāda, ka un jāsaprot, ka ienākumi, tātad atalgojums um, turpmāk nākotnē būs saistīts ar produktivitāti. Ja mums nebūs kompensācija mehānismi, tad šī atalgojuma līmenis uh, pēkšņi iecetotāju sektoru var kristies. Ja ir apsaunība dzīves dārdzība, savienības līmenī būs relatīvi pielīdzināma, rel relatīvi līdzīga, un tad arī algas būtu relatīvi līdzīgas, relatīvi pielīdzināmas, sacīsim. Nu, pat labam, protams, tas ir tikai sapnis. Un pirms desmit gadiem jau tiek atzīts, ka tā ir problēma, ka pēc tā būtu jātiecās, ka tas ir ekonomikas un ekonomiskās un monetārās unijas eh, mērķis. Uh, bet tas nav sasniegts, tāpēc nepieciešama konkrēta priekšlikuma, kas ļautu to sasniegt. Lūk, šīs te četras jomas, ko es pieminēju, manuprāt, ir tās, kurām būtu jākoncentrējās šajā ziņojumā, un es ceru, ka tas tiks izdarīts. Paldies! Inga. Engela kungs. Jā, priekšsēdētāji kungs, es domāju, ka ir taisnība, ka Uh, labāk ir varbūt tāds uh, konflikts, nevis uh, vienkārši tāds tukšs teksts, kurā vispār nekas nav pateikts. Mums šīs domas starp grūtības eh, ir tādas, ka mēs, protams, varētu organizēt civilizāciju sadursmi gan bez kādas eh, pievienotās vērtības un reāla rezultāta. Bet es domāju, ja mums uh, tomēr vajadzētu domāt par kādu pievienoto vērtību galu galā un uh, ka tikai tā mēs varētu dot tādu globālu skatījumu vai jaunu skatījumu uh, par to, kas notiek un kas ir noticis. Eiropa jau nav tikai labēja vai tikai kreisa un nav jēgas pieņemt dokumentu, kas būtu tikai sociālistiski orientēts vai uh, gluži pretēji tikai vadītos no labējās uh, loģikas. Tam nebūtu nekādas jēgas un arī tas uh, neatbilstu uh, mūsu vēlētāju cerībām. Ja mēs vēlamies panākt lielu atbalstu šim ziņojumam, tad es varētu piekrist tiem, kuri saka, ka vajadzētu pievērsties uh, virknei svarīgāko jautājumu. Protams, arī par tiem būs domstarpības. Un viens no šādiem jautājumiem ir valsts parādu jautājums, ir tīpaši Eiropā, tā attīstībā. Uh, un ietekme. Mums šis fakts ir jāapzinās un, um, uh, diemžēl, kreisajiem jāsaprot arī, ka šis valsts parāds Eiropā jau pirms krīzes bija sasniedzis ļoti augstu līmeni, uh, augstāko līmeni miera laikā. Uh, mēs nevaram uh, nol, noliegt uh, šo problēmu. Mēs nevaram vienkārši turpināt uh, tērēt. Mums jādomā par, par to, kas notiks, ja mēs turpināsim šādus tēriņus. Dienvidos jau mēs redzam, kād, kādas ir sekas, un arī ziemeņi to varētu piedzīvot, ja nekas nemainīsies. Un uh, es domāju, ka mums vienkārši vairs nav iespējams tā tērēt līdzekļus kā līdz šim. Un šeit ir, protams, debates par taupības pasākumiem un ekonomikas izaugsmi, tādas notiek Francijā, bet arī citviet. Um, bet manām domām mums drīzāk vajadzētu diskutēt par to, ka ir nepieciešams veikt taupības pasākumus un par to, kāda veida izaugsme no tā varētu rasties. Es jau vairāk esmu teicis, ka varbūt mums nevajag būt tādiem apsēstiem ar šo ekonomikas izaugsmi un tā tālāk, vai ar maziem vidējiem uzņēmumiem. Man pašām nav nekas pret MVU, bet nevajag tā Uh, izlikties, ka ja mums būs tagad 27. darbības programma MVU atbalstam, tad mēs uzreiz pārvarēsim krīzi, radīsies uh, pilna nodarbinātība un ekonomikas izaugsme. Tā, nu tas, protams, nenotiks. Un tas arī nenozīmē, ka jāpāriet pie 28. programmas sastādīšanas. Bet uh, gluži pretēji mums vajadzētu beidzot analizēt situāciju un konstatēt, uh, ka it īpaši Eiropā, un, un mēs jau arī runājam par Eiropu, tātad, ka mēs nevaram bezgalīgi izdomāt atkal jaunus izaugsmes atbalsta pasākumus, palielinot valsts izdevumus, un tas, ko tad tas dod, tas tikai palīdz saglabāt galīgo līdzsvaru trūkumu sociālās apdrošināšanas sistēmā. Un, uh, patiesībā valsts izdevuma centrā ir šīs sociālās uh, apdrošināšanas sistēma, un manā valstī šie izdevumi ir 60 vai 70% no valsts izdevumiem. Un tos bieži vien uzskata par tādiem izdevumiem, ko nav iespējams samazināt. Un ja tos nevar samazināt, nu par ko tad mēs vispār te runājam? Vai arī tad mums ir jāatzīst, ka Eiropas dienvidos ir jānotiek brīnumiem, jo mēs prasām no Grieķijas, eh, Portugāles, Spānijas un varbūt pat no Itālijas un vēl citiem veikt tādus uh, taupības pasākumus. Bet dažās valstīs tā, tie darbojas, piemēram, Latvijā, lai cik tas būtu pārsteidzoši, tas darbojas. Un ir pat uh, notikusi algas samazinājuma deflācija, un tomēr ir saglabāt zināms ekonomikas izaugsmas līmenis, lai tad mums tagad paskaidro, kā šādi brīnumi var notikt. Bet šis brīnums tiešām uh, pastāv reāli. Tas tā kā Lurdā vai Fatimā, bet, protams, varbūt šeit ir uh, citi faktori darbojušies, bet mums vajadzētu izvērtēt, ka šāda politika varbūt varētu dot arī kaut ko pozitīvu. Uh, Un varbūt arī Eiropas dienvidos tas varētu darboties, jo kāpēc tad mēs prasām dienvidu Eiropas valstīm veikt pasā taupības pasākums, ja tie ir tik neproduktīvi vai kontraproduktīvi. Un varbūt tad beidzot būtu iespējams konsolidēt uh, budžets un sākt jaunu izaugsmes ciklu. Tagad par pārvaldību. Es varētu teikt, ka es atceros, bet es neatceros, protams, jo tad man būtu simts gadu. Bet esmu lasījis, un arī daudzi citi ir lasījuši, ka 1929. gadā ASV budžets bija aptuveni 1% no IKP. Es domāju, ka arī mums vajadzētu iedvesmoties no šādiem faktiem, jo arī Eiropas Savienības budžets šobrīd ir aptuveni 1% no IKP varbūt 1,2, bet nu, tas, šī starpība nav tik milzīga. Tā tad ir, ir pēdējo mēnešu laikā bijušas institucionālās domstarpības par to, kā risināt šos jautājumus. Ja mēs runājam par budžeta suverenitāti un ja, ja nav budžeta suverenitātes, kāda tad vispār ir suverenitāte. Tātad tika runāts, ka šāda suverenitāte Eiropā ir beigusies. Un mēs šobrīd veidojam dažādas jaunas eh, ieņēmumu veidus eh, Eiropas Savienības budžetam. Un uh, varētu teikt, ka mēs esam pārgājuši uh, jaunā ātruma līmenī Eiropas integrācijas jomā. Protams, man patīk tavs 54. punkts pērnvārš nejautāja tā pro problēma, bet es domāju, ka mēs jau, tas jau varētu būt novecojis, ja mēs gaidīsim vēl sešus mēnešus, jo tad mums vajadzēs varbūt atzīts, ka uh, ka tās ir tāds federāls veidojums ar budžetu, kas varētu mums uh, palīdzēt, un varbūt uh, šī komisija tieši varētu to tā precīzi formulēt. Es esmu to vidū, kas varētu atbalstīt šādu pieeju. Mrs. Jakonsāvi. Kiitoksia puheenjohtaja. Oh, so, so, sorry. You, are, you were first, sorry. Atvainojiet, e, jūs bijat pirmais, e, kolēģis Polimāra bija pirmais, pēc tam Jakonsārī kundze. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα επί του διαδικαστικού θα ήθελα να... Sēdētāji kungs, vispirms pāris vārdus par procedūru vēlētos teikt. Es pilnībā piekrītu tam, ka par vienu nedēļu tiek pagarināts grozījuma iesniegšanas termiņš. Es domāju, ka tas mums tikai nāks par labu, uh, veicinot uh, vienošanos par Berešas kundzes ziņojumu. Es vēl gribēju norādīt, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments ātri varētu pieņemt šo ziņojumu vēl pirms vasaras atvaļinājumu, jo mēs esam krīzes epicentrā, krīze pastāvīgi attīstās, un tieši tādēļ pēc manām domām ir svarīgi, lai parlaments arī uh, Eiropas pilsoņiem rādītu, parādītu savu interesi par aktuālo situāciju un ka mēs esam pieņēmuši drosmīgu ziņojumu par iespējām krīzi pārvarēt. Es uzskatu, ka Pervanšas Bereses ziņojums ir ļoti svarīgs, jo tas pirmkārt koncentrējas uz pašreizējās krīzes cēloņiem. Uh, jo ja mēs nespējam precīzi definēt krīzi un ja mēs tikai veicām tādu virspusēju krīzes cēloņu analīzi, tad es domāju, mēs nespēsim arī piepildīt mūsu uh, vēlētāju cerības. Tātad kāds ir galvenais mērķis darbām pie šā ziņojuma mūsu komitejā? Es domāju, ka galvenais mērķis ir noskaidrot, kas tad mūs ir novedis pie pašreizējās situācijas un uh, no tā iz, izriet arī uh, tālākie mērķi. Pirmkārt, izdarīt secinājumus, pēc tam izstrādāt ieteikumus, priekšlikumus, kā samazināt krīzes ietekmi un kā novērst šādu krīžu atkārtošanos nākotnē. Tātad tas būtu pirmais mērķis. Un otrais mērķis arī tikpat svarīgs ir rast uh, risinājums, izstrādāt priekšlikums, tātad kā samazināt krīzes ietekmi uz pilsoņiem, uz viņu dzīves kvalitāti, uz nodarbinātību un nedrošības sajūtu, kas rodās pilsoņiem domājot par tagadni un nākotni. Pēc manām domām mums vajadzētu šos divus mērķus sasniegt un tādēļ ar jūsu atļauju es vēlētos atgriezties pie viena punkta, ko šeit minējām jau diskusijās un izteikt savus komentārus. Mēs jau daudzkārt esam komitejā un arī parlamentā kopumā diskutējuši par Grieķijas situāciju. Mēs daudzkārt jau esam norādījuši, ka tā atbildība ir Grieķijai jāuzņemas un uh, Eiropas dienvidu valstīm kopumā jāuzņemas un es domāju, ka šobrīd mēs arī maksājam par šo atbildību šobrīd. Bet uh, raugoties uz situācijas attīstību pēdējo nedēļu laikā, uh, kāda ir eiro situācija, kādas ir krīzes dimensijas un arī raugoties uz to, kas notiek ārpus eirozonas, tas uh, nav īpaši labvēlīgs mūsu darbam uh, un uh, norādīt to, ka situācijas cēlonis ir tikai Grieķija. Nevajag novelt uh, atbildību par šo situāciju tikai uz Eiropas dienvidu valstīm. Jūs zināt, ka Grieķijas IKP ir tikai 3% no Eiropas Savienības IKP, un es nedomāju, ka mēs varam piepildīt no mūsu vēlētāju cerības, ja mēs tikai uh, nodarbosimies ar uh, Eiropas dienvidu valstu un Grieķijas budžeta problēmām. Es domāju, ka šeit ir struktūrāls problēmas, ir jādomā arī par Eirozonas pārvaldību un Eiropas ekonomisko pārvaldību. Un arī jādomā par globālo ekonomikas pārvaldību pasaules mērogā, jo tir, tirgi ir integrēti visā pasaulē. Tas viss ir acīm redzami, tam nav pat nekāda sakara ar politisko ideoloģiju. Tā ir vienkārši reālā situācija, kas visiem ir redzama un saprotama. Tas ir pirmais punkts. Tagad nākošais jautājums, kas ir tikpat svarīgs. Ko mums darīt tagad? Un arī šai sakarā uh, Pervānša ziņojumā ir iekļauti interesanti priekšlikumi, un arī kolēģis teica interesants priekšlikums diskusijās. Uh, Mums ir nepieciešams stingrāk ievērot un uzraudzīt stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanu, bet nākotnē mums tomēr nav nepieciešamas jaunas robežšķirnes starp dienvidiem ziemeļiem, jaunajām vecajām dalību valstīm. Uh, ja mēs varam no krīzes izdarīt kādu secinājumu, tad tas ir tāds, ka mums ir nepieciešama lielāka kohēzija Eiropas Savienības dalību valstu starpā, ir nepieciešama Eiropas lielāka iesaistīšanās, labāk kopīgo noteikumu īstenošana un līdzsvars ir nepieciešams, ka šiem noteikumiem ir jābūt izsvērtākiem, līdzsvarotākiem, kas palīdzētu nodrošināt budžeta stabilitāti, labāku uh, budžeta un finanšu adaptāciju. Mums ir vajadzīgi kopīgi noteikumi, kas garantētu budžeta stabilitāti un adaptāciju, un tai pašā laikā, kas uh, pasargātu nodarbinātību un uh, ļautu īstenot nākotnē ilgtspējīgu attīstību. Un vēl nobeigumā mēs daudz esam uh, Eiropā un arī visā pasaulē diskutējuši, bet īpaši Eiropā par to runā. Proti iedzīvotāju novecošanās. Mēs esam uh, līdz ar to arī daudz uh, diskutējuši par sociālās apdrošināšanas sistēmas reformu Grieķijā, Francijā un citās Eiropas valstīs. Es gribētu norādīt, ka par šo jautājumu netiek e, šobrīd runāts un nav sagatavot priekšlikumu par iedzīvotāju novecošanos, par dzimstības līmeņu pazemināšanos. Uh, Pēc manām domām tie ir milzīgi izaicinājumi, kas sagaida Eiropu nākotnē, un mums ir nepieciešami Eiropas līmeņa priekšlikumi. Es nedomāju, ka mēs visu varam risināt tikai ar uh, priekšlikumiem sociālās apdrošināšanas sistēmas uh, reformas ietvaros, bet ar to vien nepietiks, tas, nebūs, tas nav galvenais problēmu cēlonus, es domāju, ka mums kā prioritāte būtu jāizvirza uh, dzimstības līmeņa uh, veici, pieaugumu veicināšanu Eiropā. Mums ir jāparaugās, kas notiek dažādās Eiropas valstīs, ir jāparedz stimuli, uh, kas uh, varētu uh, kurus neskārtu budžeta taupības pasākumi. Paldies! Kiitoksia puheenjohtaja. Paldies! Saka Jekansārī kundze. Varbūt eh, šo papildu stratēģisko iespēju vajadzētu izmantot visās politiskajās grupās. Proti, varbūt visām politiskajām grupām vajadzētu domāt par uh, dažiem vēstījumiem, ko varētu iekļaut e, šajā ziņojumā. Līdz ar to būtu mm, kādas pāris e, vēsturiskas ziņas, vēsturiski vēstījumi šajā ziņojumā. Un papildus e, labajai kvalitatīvajai analīzei, kas šeit ir iekļauta, mums vajadzētu panākt plašu vienprātību par to, ka ir nepieciešams spēcīgs uh, uzraudzības uh, spēlētājs, spēcīga struktūra, kas uzraudzītu finanšu tirgus, jo, ja mēs kopā uzņemamies riskus, mums ir arī pienākums rīkoties tā, lai mēs varētu no šiem riskiem izvairīties. Vēl viens svarīgs vēstījums iedzīvotājiem būtu tādu pasākumu ieviešana, ar kuru palīdzību būtu iespējams eh, iegūt lielākus ieņēmumus no nodokļiem un likvidēt nodokļu paradīze, paradīzes. Eh, nodokļus vajadzētu koordinēt eh, viedākā, inteliģentākā veidā. Mani bažīgi dara tikai tas, ka varbūt mums vajadzēja būt eh, detalizētākiem, jo ir, protams, eh, labi un slikti sejas krēmi, ir eh, labas un sliktas dažādas vielas, un ir arī laba un slikta veida parādi. Ja, ja parāds veicina sabiedrības kopējo labumu, tad tas ir labs. Mēs vēl neesam analizējuši pietiekamā mērā šo parādu jautājumu. Un uh, papildus jautājumam par nodokļiem un finanšu uzraudzību, manuprāt, mums vajadzētu arī iekļaut uh, kopīgu vēstījumu par atbilstošu apmācību atbilstošiem kursiem universitātēs par ekonomikas eh, politiku, jo arī parastie iedzīvotāji eh, ir spiesti uzņemties daļu atbildības. Bankas nav vienīgie grēkāži. Arī parastie iedzīvotāji vēlas gūt ātru peļņu, un tāpēc mums eh, būtu jāapmāca un jāizglīto arī viņi. vajadzētu tiekties pēc vērtībām un tikumiem reāli ekonomikā, jo uzsverot eh, šīs vērtības un tikums, mēs nonākam pie tā, kas patiešām ir svarīgs mūsu nākotnēji. Dižākie pasaules domātāji šobrīd strādā pie tādiem finanšu izstrādājumiem, kuru mērķis ir apkrāpt. Un ir svarīgi lai iedzīvotāji spētu nodalīt šos sliktos produktus no tiem produktiem, kas var darīt viņiem labu. Un ir svarīgi arī veltīt šo vienu turpmāko nedēļu, lai padomātu par prioritātēm un galvenajiem vēstījumiem, ar kuriem mēs vēlētos nākt klajā iedzīvotājiem komisijas priekšā. Paldies! Arī es pats esmu pieteicies runātāju sarakstā mūsu koordinators un uh, Olī Šmitkungs arī jau ir uh, daudz uh, ko teicis, un tāpēc es runāšu īsi. Manuprāt, mums vajadzētu nodalīt uh, globālo finanšu krīzi tehniskā ziņā un uh, Eiropas uh, mūsdienu krīzi. Pēc manām domām, mēs šajā Eiropas krīzē būtu nonākuši arī bez globālās finanšu krīzes. Uh, Mums Eiropā šeit pamatā ir eh, politiska krīze, un Eiropā šobrīd mēs atrodamies eh, krustcelēs, un mums ir jālemj eh, par to, kā mēs rīkosimies turpmāk. Šķiet, ka labot pagātnes kļūdas ar to vien nepietiks. Mums ir ja, ja mēs vienkārši ņemsim vērā kļūdas un turpināsim rīkoties kā līdz šim, ar to nepietiks. Mums ir jārod jauni veidi, to jau teica Engelkungs un citi. Uh, Mums ir jāuzdod jautājums par to, kā mēs Eiropu veidosim no jauna labākai nākotnē. Tā būs pavisam jauna Eiropa, jauna bāze funkcionēt spējīgai Eiropas Savienībai un Eirozonai. Un tam būs milzīga ietekme uz, eh, uz dalību valstu, uz komisijas, uz visu institūciju turpmāko darbību. Un eh, tāpēc eh, es domāju, man šeit ir skaidri jānorāda, ka mēs eh, neesam tāda komiteja, kurai jānāk klajā ar priekšlikumiem, kas turpmāk eh, viens pret viens ir eh, jāīsteno. Mēs šeit varam nākt klajā arī ar tādiem ambiciozākiem risinājumiem, ko mēs vienkārši uzskatām par labiem. Eiropa Eiropā ir, ir vajadzīgi jauni vēstījumi, un tos varētu būt diezgan grūti izplatīt. Varbūt mēs varētu nākt klajā ar pāris šādiem. Mans otrais punkts, par to jau runāja Paskals un daži citi. Ir vajadz svarīgi, lai mūsu secinājumi būtu viegli saprotami un lai tie būtu tā formulēti, lai, lai, lai to saņēmēji spētu tos nodot arī tālāk. Un uh, mēs varētu šeit izmantot uh, daudzu iesaistīto pušu potenciālu, un tādajādi uh, ir patiešām svarīgi, lai mēs izstrādātu vienkāršus, bet saprotams un tālāk nododamus uh, vēstījumus un secinājumus. Vēl ir uh, jāteic, ka mums ir jāpiestrādā pie šo vēstījumu struktūrēšanas. Ir jautājums par visu finanšu tirgu kopē, kopumā, un, uh, protams, mēs varam teikt, ka tas ir jāregulē, ka pie tā un tā mēs strādājam, un dažu lietu vēl pietrūkst, un dažas lietas ir jāiekļauj mūsu darbas kārtībā, bet eh, ir jārunā arī par struktūru. Un es zinu, ka Pērvānša un vēl eh, daži piedalījās eh, sanāksmē. kur eh, tika runāts par eh, šo finanšu institūtu struktūru, lai tās kļūtu pārskatāmākas un eh, vienkāršākas, bet tas viss attiecas uz finanšu tirgiem. Un tad bija priekšlikumi, kas attiecās uz Eiropas institūcijām, uz to, ka Eiropas Savienība darbojas starptautiskos fórumos, kā tā pārstāv sevi, kādas jaunas lomas uzņemas komisija. Un tad bija arī priekšlikumi, kas attiecās uz atsevišķām dalību valstīm. Runa bija par to, ka šīm valstīm ir jātiek galā ar saviem parādiem, bet netika precīzi norādīts, ko tad tas īsti nozīmē. Varbūt, ka tam vajadzētu savās satversmēs iekļaut mehānismus, kas bremzētu parādu veidošanos. Uh, tā būtu ļoti stingra prasība rīkoties, eh, un, un, un, un neviena, tas, tas nevar notikt ātri. Es domāju, ka mums eh, vajag eh, izteikties skaidri, un krīze acīm redzami ir mazinājusies, un te es runāju par tehnisko globālo finanšu krīzi, nevis par Eiropas krīzi. Uh, bet, eh, manuprāt, eh, tas ir tāds eh, priekšlaicīgs secinājums. Eiropas centrālā banka pirms dažām dienām izplatīja publikāciju, šķiet, ka te bija runa par Vāciju, par to, ka aptuveni 2 miljārdu eiro apmērā tiek vērtēts finanšu produktu pārdošanas apjoms manuprāt, eh, mums vajadzētu skaidri norādīt, ka agrākās stratēģijas nedrīkst turpināt, ka un eh, visu beidzot, man šķiet, ka mēs varam ilgtermiņā savest pasauli kārtībā tikai tad, ja mēs visi strādājam pie tā kopā, gan amerikāņi, gan eiropieši, gan ķīnieši, mums visiem ir jāmēģina raudzīties vienā virzienā. Tas būs ļoti grūti, un uh, ir jāpanāk eh, dažādi iesaistīto pušu kopdarbība, bet, uh, ja mums tas neizdosies, un ja tas neizdosies par visiem 100% vai tikai uh, par 95%, tad uh, atkal būs darbs uh, regulat regulatorajai arbitrāžai un visādām citām stratēģijām, kas. Uh, kas vienkārši būs jāliek lietā, un pamatā tas būs pamats nākamajai krīzei, kas iestāsies jau pēc dažiem gadiem. Pervanš, tagad vārds tev. Um, merci, Paldies! Es gribētu vispirms zināt, vai ir arī citu komisijas ģenerāla direktorātu pārstāvi klāt. Eh, šķiet, ka nē. Man gan bija viņiem jautājumi. Eh, es domāju, ka tas varētu interesēt arī uh, ECOFIN un uh, tirgus ģenerāla direktorātu. Varbūt mēs varētu lūgt, lai uh, šo ģenerāla direktorātu pārstāvi tiek informēti par uh, mūsu diskusijām. Vispirms es gribēju pateikties visiem šobrīd. Es domāju, ka darbs, uz ko mūs aicināja Otmārs Karas pagarinot grozījuma iesniegšanas termiņu, ir sācies mū, kopš mūsu pēdējās sanāksmes mēs esam spēruši lielu solis priekšu, un es ceru, ka šis pagarinājums no 15. līdz 22. jūnijam nepalielinās eksponenciāli iesniegto grozījumu skaitu. Uh, Bet gluži pretēji mums vajadzētu censties samazināt grozījumu skaitu. Tad mums vajag vairāk laika, lai samazinātu grozījumu skaitu, lai cik paradoxāli tas arī neizklausītos. Un es domāju, ka mūsu šīs dienas sanāksme ir arī uh, ieguldījums šai darbā. Protams, jautājums ir par metodi. Es esmu pilnīgi gatava ar visiem tikt tikties, un it īpaši šajā, šajā nedēļā no 15. līdz 22. es varu visus vitrot no savas darba kārtības un tikties ar visiem, kas to vēlas. Tātad jautājums par to, kā mēs šo darbu organizējam. Daži no mums būs nākošnedēļ ASV, bet uh, es u, u, Uh, konstatēja, ka politiskajās grupās jau tiek kaut kas gatavots, bet šajā minētajās nedēļā arī grupām vajadzētu censties uh, līdzsvaru savā starpā, un ja mēs vēlamies izvēr, izvairīties no tādas frontālas sadursmes, kā to kolēģi arī norādīja, tā mums šī nedēļa no 15. līdz 22. jūnijām jāizmanto, lai katrs varētu uh, konstatēt, identificēt četrus, piecus galvenos punktus. Un kad mēs veiksim tādu kopsavilkumu par šo ziņojumu un panākt arī, lai tas viss būtu harmoniski saskaņots. Uh, Jautājums ir tā, es nezinu, vai man ar katru jātiekās, vai jūs uh, paši tiekaties. Es domāju, ka patiesībā būs laikam jādara gan viens, gan otrs, un es ierosinu tikties Strasbūras nedēļā ar uh, ēnu referentiem un uh, vajadzētu arī organizēt tikšanos ar uh, politisko darba grupu, politisko grupu darba grupu pārstāvjiem. Un es eh, šobrīd eh, dzirdēju, ka Eiropas parlamenta mērķis ir eh, veidot tādu stipru Eiropas Savienības politiku, stipru Eiropas parlamentu. Uh, šeit ir runa varbūt ne tikai par 154, bet par 153. punktu šeit par Eiropas Savienības attīstības līmenī, ja mēs vēlamies pārdzīvot globalizāciju, tad mūsu līmenis šobrīd ir 1930. gads ASV vēsturē, kad tiek, uh, notiek pāreja uz federālo budžetu, kas ir 20-30% no IKP. Un uh, Eh, mūsu priekšlikumi jau iet šai virzienā, runājot par eh, vidējo tālāko nākotni, šis 154. punkts par Eiropas ekonomisko pārvaldību, un mēs jau nevaram prasīt, lai o, Rēna kungs vai Barņiekungs tūlīt uh, atkāptos, vai lai mēs radītu atkal jaunu krīzi. Bet mūsu priekšlikumi iet uh, vēlamā virzienā. Un, uh, Man jau no paša sākuma ir tāda sajūta, ka mēs varam kaut ko konkrēti sasniegt šajā komitejā. Protams, šis punkts var būt grūts, un es tagad uh, iznāku uh, atklātībā, atklāt paziņoju savu, savu orientāciju, proti mums ir uh, jāizstrādā stratēģija, kā iziet no krīzes tuvākā laikā. Un tie ir tie grozījumi, ko tagad man uzreiz iesniegs par uh, taupības pasākumiem, kas apdrauda uh, turpmāko izaugsmi, vai arī mums jāskatās, kas notiek ASV un Ķīnā, un mēs sākam saprast, ka, ā, ja es tiešām neuzskatu šo izaugsmu par kaut ko mītisku, un patiesībā šis vārds manā ziņojumā, ja jūs palasāt, parādās tikai pāris reizes bet es tiešām nevaru iedomāties sabiedrību, kas var sasniegt progresu neizdarot investīcijas. Un šīs investīcijas tad ir tagad jāskatās, no kurienes tās nāk, un es noraidu šo parādu mitoloģiju, par ko mēs šodien te runājam. Jākonsāri kundze norādīja, ja šie parādi tiek ņemti saprātīgi, tad tās var uz, tos var uzskatīt par investīcijām. Jautājums, kur mēs radīsim investīcijas nākotnē. ASV ir izsmēlus arī savas aizņemšanās spējas. Tātad jautājums, kur Eiropai rast šos aizņēmumus par eiro obligācijām, tiek runāts šeit, tiek runāts par sviras efektu, lai uh, varētu koriģēt uh, līdzsvara trūkums starp dažādu valstu konkurēt spēju Eiropas Savienībā un par mūsu spēju stāties pretī globalizācijai. Par šiem valsts parādiem, jā. Uh, esmu sekojusi virknei ziņojumu šajā parlamentā un diskusijām, kas par tiem notiek tiek runāts daudz par patēri, patērētāju parādiem un par šo. par atjaunojamo kredītu, kas noved pie milzīgiem parādiem. Bet man nepatīk situācija, ka šie mājasaimniecību uh, parādi, kas palīdz si eh, sekmēt banku sistēmas attīstību, ir kaut kas labs, un kā savukārt valsts parādi ir viss sliktākais, kas vispār ir eh, jebkad pastāvējis mūsdienu ekonomikā. Es šeit nu pārspīlēju, bet es tomēr uzskatu, ka tas, ko Oles Šmits nosauc par šo ideoloģisko uh, daļu vai sadaļu radīs tiešām grūtības mūsu diskusijās uzklausot, bet es tomēr ceru Kārās kungu koferātī un citus kolēģus, kā mēs tomēr kopīgi radīsim gudru risinājumu. Tātad tie bija tādi vispārēji komentāri, ko vēlos izteikt. Un tagad, ja jūs piekrītat vēl pāris minūtes, lai sniegtu konkrēts atbildes konkrētiem deputātiem, uh, esmu gatava uzstāties, kaut arī tas būtu varbūt gari, bet man ir ko teikt. Varbūt, varbūt es tā telegrāfiskā stilā atbildēšu, lai visi saprastu, cik es uzmanīgi klausījos viņu teiktajā. Piti Kainens kundze, diemžēl, vairs nav zālē. Tad uh, līdz ar to mēs varēsim vēl ātrāk iet uz priekšu, bet tas, ko viņa teica par grē, Grieķijas uh, situāciju, uh, es domāju, ka viņas pieeja saskana ar manis teikto ievadā, un kā Podimātas kundze teica, uh, ka ne jau tādēļ uh, šī krīze radās, ka Goldman Sachs uh, izdarīja uh, pieļāvu kļūdas un rīkojās muļķīgi, bet gan tādēļ, ka trūka pilota lidmašīnā. Tālāk par priekšlikumiem. Labi, šeit par konkrētiem um, punktiem, par maziem vidējiem uzņēmumiem, 145 par uh, 117, 182 un tā tālāk par tiem punktiem par De Jolkungs. De Jolkungs, es domāju, ka mums ir daudzos jautājumos vienās nostāja par pilsoņu attīstību, attieksmi un uzticību institūcijām tā ir uh, smagi iedragāta, jo pilsoņu cerības nav piepildīts un lai uh, šeit panāktu izlīgumu, ir varbūt ļoti svarīgs būtu sociālais dialogs Eiropas līmenī. Alvaresas kundze uzstāja uz stabilitātes izaugsmes paktu izaugsmes sadaļu uh, par to. Mums uh, ir bijušas un būs grūtas diskusijas, bet tās ir jāturpina. Tomas Mans, kurš vēl ir zālē. Jā, tas mums palīdz iesaistīties diskusijā par šiem grūtajiem sarežģītiem punktiem. Ja mēs dzīvojam sabiedrībā, mums ir jāievēro tās noteikumi. Un Francijā tas ir, ka viena brīvība sākas uh, tur, kur beidzas otra individa brīvība. Un šeit, jā, ja mēs runājam par šiem represīviem pasākumiem, eh, ar, ar paktu vien nepietiek, lai mēs varētu veidot Eiropas Savienības pievienoto vērtību, un tas mums tiešām pietrūkst. Mums būtu jādomā par ekonomikas un monetārās savienības reformu, un mani ļoti satrauc tas, ko dara Hermana Van Rompuja vadītās dar, vadītā darba grupa. Es baidos, ka viņu izstrādātie priekšlikumi varētu uh, pastiprināt stabilitātes pakta disciplināros sadaļu, un kad tas tiks uh, izdarīts, tad par citiem jautājumiem vairs netiks runāts, tie vairs netiks risināti un vispār tiks uh, noraidīts jeb kādas diskusijas. Un tad mēs neko nebūsim sasnieguši. Un ja kāda uh, valsts nonāks krīzē, tā izrādīsies izolēta. Uh, un nevar, nevar domāt tikai par valstīm, kas nu ir izcils un priekšzīmīgs. Mēs zinām, ka mums ir nepieciešamas šādas reformas un, un disciplīna, bet ja mēs ar to tikai aprobežojamies, tad mēs neko pozitīvu nepanāksim. Es uh, nedomāju, ka es uh, apšaubu uh, šos šo situāciju par atbalstu bankām, protams, kad valstis pieņēma banku atbalstu programmas, netika veikti citi pasākumi par atbalstu, prasot atbalstu maziem vidiem uzņēmumiem par uh, šīm uh, akciju opcijām un, un citiem jautājumiem. Šie nosacījumi, kam vajadzēja pavadīt atbalstu bankām, netika apstiprināti parlamentos. Olim Šmitam gribētu teikt, ka piekrītu, ka mūsu modelis prasa lielāku Eiropas iesaistīšanos, bet ne jau nu jebkādu šo Eiropas lomu. Mums ir nepieciešams sabiedrības atbalsts, un to mēs cenšamies arī panākt. Bet, ja mēs sakām, uh, uh pilsoņiem, ka pēc krīzes pastāvošais modelis ir izrādījies pareizs tad nav jābrīnās, ka atkal ceļ galvu nacionālisms un nacionālā ierobežotība, jo cilvēki neusticās modelim, kas e, ciets neveiksmi un, un nevajag viņiem stāstīt, ka šis modelis ir pareizs un labi darbojas. Mēs visi saprotam, ka nacionālisms un protekcionisms nav risinājums. <clears throat> Tālāk par šo izmeklēšanas komisiju es atbalstu šādu priekšlikumu un es vēršos pie mūsu priekšsēdētāja. Man šāda ideja jau bija jau kādu laiku. Un, eh, ja mēs tagad domājam par to, kā turpmāk strādāt, šis punkts ir ļoti svarīgs. Jūs atceraties, mēs par to jau runājām, bet tas tā kā kaut kur uh, i, pazuda. Uh, šis ierosinājums. Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties, izvērtēt, kas ir noticis, ne tikai runājot par Goldman Sachs, bet par to, kas uh, ir noticis, uh, piemēram, Grieķijas gadījumā. Varbūt mums vajadzētu šo darbu turpināt un virzīt uz priekšu. Bet jautājums, kas to varēs veikt, Uh, un ar kādiem līdzekļiem, lai tā būtu tiešām īsta izmeklēšanas komisija. Nobeigumā, kolēģi, jūs teicāt, jā, ka ir jūsu, jū, galvenais ir šis jūsu vēstījums, kas balstītos uz plašu diskusiju, un šai ziņojumā katram vajadzētu spēt atpazīt savu viedokli. Jā, par šo formu es īsti nezinu, kā tad darīt. Es, protams, esmu gatava visu, ko darīt, esmu gatava uzrakstīt rezolūciju, bet ir jau arī tādi uh, cilvēki šai parlamentā, kas prot uh, informēt labu sabiedrību. Varbūt es varētu vērsties pie priekšsēdētāja par to, uh, kā organizēt sabiedrības informēšanu par šo ziņojumu, tā lai visiem viss būtu saprotams. Protams, kad es strādāšu pie grozījumiem par to, lai aktualizētu informāciju šai ziņojumā, es, protams, faktus atspoguļošu Būs varbūt arī citi grozījumi, bet tas, šis, šis darbs nebūs tas grūtākais. Ja man jautā, vai es aktualizēšu ziņojumā iekļauto informāciju, tad varu teikt, ka to arī darīšu. Par pieciem, sešiem galvenajiem jautājumiem par Eiropas Savienības situāciju globalizācijā, globalizācijas procesā. Es domāju, Jā, un paldies, ka jūs man atgādinājāt. Es arī domāju par to, ka mums vajadzētu šādu svarīgāko punktu sarakstu tiešām izveidot. Un ir, protams, mums arī jādomā par izaugsmi, kā tā sasaucas ar uh, taupības pasākumiem. Keja Svinbērna, jā. Es gribēju nāk klajā ar atzīšanos par šo mobilitāti, ka tas, eh, ka šo izteikumu par tikai bagātākajiem vai nabagākajiem, ko skar mobilitāte, esmu guvusi no Goldman Sachsa. To es gribēju atzīties. Uh, Tālāk uh, atbildi Gigolta kungam par šo analīzi uh, un uh, par to, kā krīze sasauc ar izaugsmes modeli un valsts parādiem. Šķiet, ka esmu jau atbildējusi iepriekš. Sergio Koferati. Es domāju, ka daudzi jūsu minētie punkti par uh, ticamu attīstības politiku, par nākotnes perspektīvām uh, mūsu līdzpilsoņiem un par taisnīgumu. Es domāju, ka tas, tas viss ir atbalstāms un ka tiešām mums ir jādod cerību cilvēkiem. Tālāk par darbinieku līdzdalību. Es pilnībā piekrītu piemēram, ja, not, ja uzņēmums bankrotē, kas tad notiek, vai arī kas, ko dara uh, darbinieki, ja viņām piedarošās uzņēmuma akcijas, to kurs ļoti strauji pieaug biežā, ko tad viņš dara? Tad viņš varbūt pārdod un tās pārdod un tad uh, tiek zaudēta kontroli par kapitālu. Drīzāk ir jāizstāv jāizstrādā alternatīvi uzņēmumu pārvaldes modeļi, kuros tieši būtu iesaistīti uzņēmumu darbinieki. Varbūt tas būtu tas eh, risinājums. Elīza Ferreira Jā, š, par šīm četrām tēmām tas, tas, protams, ir svarīgi sociālistiem un demokrātiem, un šeit man nekāda īpaša iebilduma nav, kā jūs to noteikti varat iedomāties. Tālāk par Eiropas modeli un kā to padarīt pievilcīgu pasaules mērogā. Tālāk par uh, konkurētspējas līmeni, par stabilitātes izaugsmas paktu šie punkti, protams, ir uh, jāizstrādā tālāk. Uh, Engelkungam jau es esmu atbildējusi tajās daļās, tajos punktos, kur mūsu viedokļi ir vienoti, bet citos es esmu kritiski noskaņot Latviju. Mēs esam redzējuši, kā, kāda situācija valsts, kas zaudē savu dzīvo spēku, nevar būt uh, labā situācijā. Tālāk par maziem vidējiem uzņēmumiem. Um, Eiropas Savienībai ir jācenšas uh, turpmāk arī būt par inovāciju zonu vai telpu, un arī šeit MVU var rast savu vietu un pozitīvu lomu spēlēt. Tālāk par ie, arī par iedzīvotāju novecošanos, par to uh, ir uh, runa ziņojuma 84. punktā, bet arī šie jautājumi vēl ir jāizstrādā Kinsārī kundzei, pa, runājot par uh, ekonomisko un finanšu izglītību, uh, par pilsoņu izglītību un par šo dažādiem finanšu darījumiem, tas, protams, nav viegli izdarāms, bet mums ir jādomā par kādiem, par kādām vērtībām mēs iestājamies. Un uh, kad uh, mēs kritizējam pensiju fondu rīcību, es teicu, mēs jau visi esam līdzvainīgi, līdzdalībnieki šajā situācijā, jo mēs vēlamies arī, protams, uh, lielāku peļņu gūt no šiem ieguldījumiem. Tā, nu tas ir priekšsēdētāja kungs par politisko dimensiju un par to, ka Eiropa atrodas krustcelēs, es domāju, ka mēs šai komitejā varam sniegt šādu vēstījumu, šādu signālu un uh, ka mums noteikti būs uh, kaismīgākas diskusijas par ekonomikas atveseļošanu un par Eiropas spēju dot pievienoto vērtību. Es vēlreiz pateicos visiem, gribu teikt, ka esmu atvērta konsultācijām un ka šī papildu nedēļa mums ir ļoti svarīga. Paldies, Pērvāns, un tiekamies uh, trijos pēcpusdienā šodien.